theory for Turkey? Um, so, um, let's, uh, let's start. Nu ko, kolēģi, sāksim darbu, netērēsim laiku. Pirmais punkts mūsu šīs dienas darba kārtībā - informācija par AFED delegācijas braucienu uz Ankāru, Turcijā. 16. līdz 18. martā notika šī vizīte un došu vārdu Preides kungam. Lūdzu, pastāstiet Kā tad jums gāja Turcijā? Un eh, kopā ar šādu atskaišu brīfingu ir eh, trīs. Eh, laiks ir viena stunda, tāpēc centīsimies katru no tiem izskatīt, nu, mazāk kā 20 minūtēs. Lūdzu. Lielas paldies, priekšsādātāja kungs. Nu, tad īsumā par šo braucienu, atskatoties uz šo braucienu, uh, Mūsu delegāciju vadīja Elmārs Broks, mūsu vadītājs, un viņš arī lūdza. Nu, tagad darbojas. Tātad mūsu Delegācijā bija četru e, politisko grupu pārstāvji, tāds partijas, e, sociālistu, konservatīvo un liberāļu pārstāvji. Kopā astoņi cilvēki un uh, Nečmi Ali, Amiats Baširs no liberāļiem, Katepīdī un Lopes Agilārs no socialistiem, um, no tautas partijas um, Broka kungs un es, un Zomeras kundze palīdzēja referentam, un um, Manolis Kefalionis, kurš bija līdz uh, priekš sēdētājs um, uh, mūsu delegācijā. Viņš bija arī uh, parlamentu komitejas vadītājs. Nu, lūk, Ko tad mēs noskaidrojam Turcijā? Ehm, Tikšan, notika vairākas tikšanās, ehm, otrdien un trešdien bija ļoti ehm, piepildīta darba kārtība. Tikāmies ar vairākiem Turcijas valdības ministriem, ekonomikas ministru, mm, tieslietu, protams, arī Eiropas lietu, kas bija tātad sarunu grupas vadītājs. Tāpat arī eh, saņēmām eh, premjera eh, Dafudoglu un prezidenta Erdogāna sveicienus, un bija arī tikšanās ar politisko partiju, tātad par, parlamentā pārstāvēto politisko partiju pārstāvjiem. Un mums bija iespēja. Nu, kā, kā, kā mūsu eh, namatāvi bija tik laipni, ka atvēlēja mums laiku ilgstošai sarunai ar žurnālistiem, ar universitāšu pārstāvjiem. Uh, kas eh, bija pieaicināti, tāpat arī, jau teicu, eh, politisko pārspīju pārstāvi bija mūsu tikšanās, un tā bija ļoti tāda aktīva, intensīva saruna. Par ko spriedām, par ko diskutējām? Šādi jautājumi bija daudz. Es tādā atvieglinātā versijā jūs iepazīstināšu ar pārunātajiem jautājumiem. Pirmām kārtām bija runa par eh, iestāšanās sarunas sadaļām Mēs paudām savu viedokli par to, kā rita šīs te sarunas un ar mūsu turku partneriem, tad spriedām pār to, lai nebūtu laba doma atvērt vēl kādas jaunas papildu sadaļas. 23., 24., tāpat arī 31 kā, kur tā tad eh, tiek skarti ārlietu, arī attiecību, drošības jautājumi. Um, sarunas bija ārkārtīgi interesantas, eh, īpaši par tētipu jautājumu. Eh, tur gāja ļoti karsti. Nu, no Turcijas puses izskanēja tāda zināma vilšanās par to, ka viņi, viņi netiekot informēti par, par to, kā risinās šīs sarunas. Un uh, mēs eh, atkārtot uzsvērām, tiekoties kā ar ministriem, tā partiju pārstāvjiem, tā ar citiem mūsu sarunu biedriem par eh, to, cik nozīmīgi ir muitas eh, savienība, cik šis projekts ir jau sens un vērtīgs un ka ir nepieciešami uzlabojumi. Uh, Trešām kārtām lielais tāds saruna bloks um, - enerģētika, um, Nabuko, tātad neveiksmes Turcijā ir tāda liela, lielas plašas skumjas izraisījušas un uh, viņiem ļoti žēl, ka tur tā virzība uz priekšu ir nekāda. Mm, uh, pieņemam zināšanai Turcijas uh, aplie, puses apliecinājumus sadarboties šajā jomā daudz ciešāk, apmainīties ar informāciju Ceturtām kārtām eh, spriedām pār Turcijas attiecībām ar Armēniju. Kā zināt, eh, šis gads 2015. Eh, ir īpašs tautu atmiņā, kā armēņu, tā turku tautu atmiņā, un ar visiem mūsu sarunbiedriem tiekoties, ar visiem mēs runājām par to, ka šī te atmiņa ir, ir jātur godā un cieņā, ka šeit nav pamata nekādām aizvainojumam mūsdienās, ka ir jābūt tādai atbildīgai un cieņpilnai attieksmei pret uh, vēsturi, kas ir ļoti delikāta un pol polemiska. Piektām kārtām spriedām par attiecībām ar Krieviju, šeit uh, viedokļi bija dažādi un atšķirīgi, tīpaši jautājumā par, tur, par sankcijām. Uh, Eh, ko Krievija ir izpelnījusies, eh, turki norādīja, ka viņi labprāt vēlētos, lai ar viņiem vispirms pakonsultējas un tad vienojas par kādām sankcijām pret Krieviju. Sestām kārtām tika spriests par Kipru, eh, šeit par to neko nesacīšu, jo parlamentā esam par to runājuši ļoti ilgi par Turciju un Kipru, vienkārši atkārtojam, kāda ir nostāja šeit parlamentā dažādās politiskās grupās. Un pavisam īsi kas tad vēl tika spriests eh, par eh, Turcijas šī brīža politisko struktūru iekārtu un režīmu, saka runātājs. Um, spriedām par to, kādas eh, varētu būt iespējamās pārmaiņu perspektīvas šajā valstī pēc vēlēšanām, um, kādā virzienā valsts varētu attīstīties parlamentārā virzienā, ieviešot referendumus, uh, par to spriedām par vēlēšanām arī nedaudz atsevišķi runājam, eh, spriedām par šiem te vēlēšanu griestiem, ko Turcija ir, ir ieviesusi, eh, par šo slieksnī 10%, kas ir mūsu ieskatā nesamērīgi. Eh, spriedām par kurdiem, Kurdistānu, par kurdu likteni Turcijas teritorijā, jo, kā zināms, turku, šitā, šitā kurdu partija eh, izlēma pagājušās vēlēšanās eh, piedalīties ar savu listi, kandidēt, un eh, viņu prezidenta amata kandidātam gāja ļoti labi, gandrīz 8% nopelnīja, un tā kā ir cerības, ka, viņš, ka, ka šī partija pārsniegs šo 10% slieksni, nu, un, un, un ko tad vaicājām? Un, last but not least, uh, spriedām par preses brīvību, par vārda brīvību šajā valstī, par brīvību komentēt politiskos procesus, eh, par to, ka nav pieņemami, ka ir eh, tūkstošiem vietņu aizklapētas Turcijā, norādījām, ka tas nav pieņemami. Un Eh, to arī darījām zināmu Turcijas presē, Turcijas politiķiem, politiskajiem vadītājiem un lēmējiem, ka preses brīvība, vārda brīvība uh, ir svēta lieta. Nu, lūk, to visu uh, pavadīja, protams, došu vārdu mūsu kolēģiem, uh, kā te pīdīko kolēģis, uh, ko vēl piebildīs eh, droši vien par eh, Turcijā piedzīvoto eh, ar jūsu atļauju priekšsēdētāju. Tas arī viss. Paldies, Pirī kundze. Liels paldies. Paldies kolēģim. Es centīšos neatkārtot to visu, ko kolēģis jau pieteica. Centīšos papildināt viņa sacīto. Tātad kolēģis pašā noslēgumā minēja, ko tādu, kas e, mūsu parlamentam ir alaž ļoti svarīgs. Proti likuma vāra pamat tiesības. Un šajā parlamentā savulaik esam pieņēmuši rezolūciju par brīvības, e, vārda brīvību, uh, Uh, rēģēt uz notikumiem uh, Turcijā decembrī. Pagājušajā aizvadītajās nedēļās Turcijā ir jauni pavērsieni, diezgan tādi pretrunīgi vērtēti drošības pasākumi, skrūvītas tiek pievilktas, uh, parlaments par to vēl debatē, kaut arī puse, pusceļā jau tas šis likuma projekts ir. Un šeit mūsu nostāja ir vienota ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām. Uh, Uh, ka šāda te drošības sistēmas reforma paredzētu pārmērīgas pilnvaras uh, policijai, represīvajiem orgāniem uz uh, tiesu sistēmas rēķina, un to mēs uh, atkārtoti pasvītrojām, tiekoties ar turku sarunu biedriem. Un atgādinājām, ka parlaments uh, aizdīto piecu gadu garumā ir bijis ļoti konstruktīvs, un es uzskatu, ka arī uh, to turpinās darīt, uh, ka šeit ir nepieciešams dialogs, intensīvāks dialogs par cilvēktiesībām, pamattiesībām, un uh, tas noteikti būtu iespējamāks, ja tiktu atvērtas 23. un 24. sarunu sadaļa. Un vispār ir nepieciešams daudz struktūrētāks augsta līmeņa dialogs ar šo valsti. Ārlietās, ārlietu līmenī Eiropas Savienība un Turcija uh, līdzšinājā sadarbība, skatoties uz to, kas notiek pie Turcijas robežām, Sīrijā, austrumos, šeit pilnīgi noteikti ir redzama šī nepieciešamība daudz struktūrētākā, augstākā līmenī risināt ārlietu jautājumus. Otrs lielais te tematiskais bloks - saimniecība, ekonomika. Viens no mūsu sarunu biedriem mums sniedza ļoti labu piemēru. Mēs prasījām, kāds tad ir šis struktūrētais dialogs šobrīd. Viņš teica, ka uh, reizi gadā pēc uh, gada sākuma ekofina uh, Turcijas pārstāvis drīkst uzstāties ar desmit minūšu uzrunu ekofinā. Viss tā arī izpaužās mūsu struktūrētais dialogs ar Turciju saimniecības jautājumos. Mūsu tirzniecības apjomi ir milzīgi. Uh, 70% tiešo investīciju Turcijā ir no Eiropas Savienības. Šeit ir nepieciešams, vitāli nepieciešams uh, plašāks, plašāka sadarbība. Muitas savienības modernizēšanā Turcijas puse tāpat arī pauž bāžas par TTIP iespējamo ietekmi pēc šāda nolīguma parakstīšanas uz Turcijas saimniecību, un viņi ļoti nevēlētos, lai tas viss notiktu bez viņu ziņas un viņu teikšanas. Enerģētika, vīzu režīmu liberalizācija par to spriedām eh, kurdu jautājums, eh, kurdu apmetņu līdzinējā izveide. Eh, tik tiešām bieži vien šķiet, ka tas nenotiek tik ātri, kā gribētos, bet tas nu reiz ir kas tāds, par ko Turcijas valdībai pienākas uzslavas, jo viņi ir atvēlējuši kurdiem plašākas tiesības, un mūsu vizītes laikā HDP šī kurdu partija uh, tātad pieņēma šo te lēmumu balotēties nākamajās vēlēšanās 7. jūnijā. Un, protams, izskan spekulācijas par to, vai viņi pārsniegs 10% slieksni vai nepārsniegs, un kā tas ietekmēs miera procesu, ja viņi nepārsniegs 10% slieksni. Tāpat arī kas notiks, ja viņi pārsniegs. Nu, lūk, un mūsu sarunas laikā priekšsētājs līdz priekšsētājs no šīs HDP partijas Demirtoša kungs pateica skaidru un gaišu, ka viņš netaisās atbalstīt AKP, ja vien uh, AKP neiegūst absolūtu balsu vairākumu, ka viņš uh, neatbalstīs AKP tīkojumus uh, izveidot tādu kā superprezidentūru, lai pārveidot Turciju no parlamentāras par prezidentālu republiku jo tas nozīmētu atkāpšanos šajā miera procesā. Par to Turcijā daudz ir runāts pēdējā laikā. Tāpat arī runājam par bēgļiem, bēgļu likteni viens jautājums, kas netiek pietiekami bieži pasvītrots Eiropas Savienībā. Vē, vērojot šo katastrofu, humāno uh, katastrofu, kur Turcija sniedz uh, pārcilvēcisku atbalstu un palīdzību, ir vairāk kā 2 miljoni Sīrijas bēgļu Turcijas teritorijā. Kā Eiropas Savienība šeit varētu atbalstīt Turciju? Un, visbeidzot, uh, Nu, viens, viens no labumiem šādos braucienos ir eh, tas, ka ne tikai mēs varam stāstīt par to, kas rūp mums un, un ko, ko Turcija dara mūsu ieskatā nepareizi, bet arī eh, pretējā virzienā šī saikne darbojas. Turcijas pusē bija iespēja norādīt, eh, kas viņus satrauc, ko viņi vēlētos un ko mēs dzirdam atkal un atkal. Viņu ieskatā iestāšanās sarunas ir un paliek netaisnīgas kas eh, viņu eh, ieskatā nav tik lielā mērā nopelnos balstītas, cik kaut kādās politiskās mahinācijās balstītas. Un eh, tāpat arī viņi pauda satraukumu par rezolūciju Armēnijas jautājumā, kuru grasāmies pieņemt balsojumā 1. aprīlī. Un visbeidzot, kas ir tāds jauns moments, islamofobija. Turcija par to pauda bažas. Viņa puse mums ļoti detalizēti izklāstīja šīs savas bāžas un, un lūdza pievērsties tam, kā klājas e, musulmaņiem Eiropā. Kā lūk, e, musulmaņi tiek diskriminēti. Nu, tā kā, lūk, mēs sacījām to, kas mums ir uz sirds, e, turku partneris klāstīja to, kas ir viņiem uz sirds, tā kā tas bija ļoti vērtīgs brauciens. Liels paldies! Tātad. Tanoka kungs. Paldies par šo prezentāciju. Es tikai vēlos norādīt dažām lietām. Es nezinu, vai kāds no kolēģiem, kas bija Ankerā, var atbildēt uz šiem jautājumiem, vai varbūt uh, var te pievērsties divpusējiem kontaktiem. Viena no lietām. Uh, kas no starptautiskā viedokļa vēl arī nav, ap, nav atrisināti, ir, darīš, ir eh, darījums starp eh, Turciju, Ankaru un ISIS. Turcijas armija nesen glāba Sulemanu Kabanī pilsētā. Viņiem izdevās pāriet uh, izcili kontrolētā teritorijā un nebija nekāda šāviena uz viņiem raidīt. Es gribētu zināt, ko jūs par to uzzinājāt, bet skaidrs, ka par šo darījumu Turcija oficiāli neko negribat teikt. Par Kipru runājot, vai jūs pievērsaties ekskluzīvajai ekonomiskajai zonai un e, nosodījāt e, Turcijas valdības nostāju? Uh, Turcijas valdības nosodījumu, ka Kipra grib izmantot uh, gāzes krājumu savos teritoriālos ūdeņos. Uh, Mm, runājot par Turcijas un Krievijas attiecībām, patiesībā nepārsteidz tas, ka Turcija negrib eh, parakstīt sankcijas pret Krieviju, jo Turcija un Krievija šai ziņā ir visnotaļ tuvas, eh, runājot par demokrātiju, tiesu varu un tā tālāk. Bet interesanti ir tas, ka Turcija ar vienu apgalvo, ka tā tur sev robeža Azerbaidžāņu slēgtu, izrādot solidaritāti e, Azerbaidžāņiem, bet tagad šiet, ka netiek izrādīta nekāda solidaritāte tatāru minoritātei Krimā, kuru e, izraidīja no turienes. Un simts gadi pagājuši kopš Armēnijas genocīda, un es uh, piedalīšos šai piemiņas pasākumā ar apvienotā karaliste. Es gribētu zināt, kā turki attaisno savu attieksmi pret uh, eh, armeņiem no vienas puses un pavisam citādi ir viņa attieksme pret tatāriem Krimējā. Un tad arī uh, eh, PKK kā teroristiskas organizācijas aizliegums, tas būtu jāpārskata. Uh, jo taču PKK ir arī uh, apkarojis ISIS un uh, Ocelāna arī uz to norādīja. Un varbūt Turki arī tu varētu ņemt vērā. Paldies. Liels paldies, turpin priekšstādātājs. Lunačeks kundze, lūdzu. Paldies. Arī es vēlos uzdot jautājumu par ASIS vai Islāma valsti. Un vēl divas citas lietas, par kurām sīkāk vēlēšu uzzināt. Vai jūs jūs tikāties? Nu, ja es to nesadzirdēju, tad atvainojos. Vai jūs tikāties žurnālistu asociācijām un sieviešu organizācijām? Jo manā skatījumā tie ir vienuli no draugiem, no draudiem modernai Turcijai. Tas fakts, ka prezidents Erdogans runāja par sieviešu lomu, par to, ka sievietei būtu jādarbojas tikai ģimene viena un viss tāda veida lietas. Un tad arī um, mediju ierobežošana žurnāl, žurnālistu cietumā un tā tālāk. Man Balenkungs lūdzu. Paldies, Aldis, grupas vadā. Es vēlētos uzzināt vairāk par to, kā turki, ar kuriem jūs tikāties, amatpersonas, rāda savas attiecības ar ES Mēs esam tikušies ar eh, Turcijas amatpersonām, lasījuši arī ziņas par viņu izteikumiem, ka Turcija mazāk interesē tagad reālās sarunas ar Eiropas Savienību. Mēs ar, esam arī saskāršies ar problēmām, prot ar preses brīvības problēmu. Varbūt jūs varētu pastāstīt sīkāk par to, vai Turciju interesē es līdzdalība iestājēs. Okay, thank you very much. Lielas paldies, turpina priekšsēdētājs. Tik uzdot vairāk jautājumu, tāpēc es lūkšu jūs sniegt īsas atbildes uz šiem jautājumiem. Pareidas kungs sāks, un tad Katipīri turpinās. Liels paldies! Liels paldies! Es sākšu ar jautājumu, ko uzdeva Lunačekas kundze, jo viņas politiskā grupa nebija pārstāvēta šajā apmeklējumā. Uh, Un runājot par liberāļiem un konservatīvajiem, viņu rīcībā jau ir eh, zināma informācija, tāpēc, ka viņa grupas locekļi piedalījās šajā misijā. Runājot par kontaktiem ar asociācijām, sieviešu tiesību asociācijām, diemžēl, mūsu programmā tas nebija paredzēts, nebija īpaši tikšanās, mums neizdevās tikšanās ar galveno tiesību sargu vienkārši programmas eh, nesadarības dēļ. Tas nebija politiski veiks. Runājot par sieviešu organizācijām visās tikšanās reizēs, politiskās partijas mums runāja par šo aspektu arī šajā dialogā, kas bija ļoti dzīvīgs. Es nekad to esmu redzējis, kā politiķi un žurnālisti, kas bija kopā šajās debatēs, te es jums varu apliecināt, ka šīs debats bija ļoti dzīvīgas, Žurnālisti apsūdzēja to, ka sievietes tiek e, ierobežotas, un ka viņu tiesības tiek ierobežotas, ka viņi ir neaizsargāti, ka nav runas brīvības. Runājot par AKP, tika minēts, ka patiesībā tas ir e, režīms, kurus pārno brīvību un ka nav nekādu problēmu ar preses brīvību, mums tika uzskaitīti dati skaitļos izteikti. Un citas politiskās partijas, nevis AKP, bet citas partijas, kas ir parlamentā, to uzskatīja par ļoti jutīgu jautājumu. Runājot par uh, Van Balen kungu uzdoto jautājumu, atbildēšu tā iespējams man jau savā mm, ievadrunā to vajadzēja pieminēt, Mūsu sarunu partneru tons bija ļoti pozitīvs par um, sarunām. Viņi visi atsaucās uz nesenajiem viedokļu, nesenajiem viedokļu aptaujām, kas mm, pārsteidžosā kārtā atklāti jāsaka, izrādīja lielāku interesi, liecināja par lielāku interesi par sarunām un lielāku atbalstu dialogam ar Eiropas Savienības politiķiem. No vienas puses, tā arī no otras, mēs runājām, kā jau minēju savā uzstāšanās reidā, reizē, par iespējamiem sarunas sadaļas atvēršanas gadījumiem, ka jāatver jaunas sadaļas. Runāju atbildot Stana kunga jautājumiem, visi šie jautājumi aizsis PKK konflikts eh, Kipras ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā. Visus šos jautājumus mēs uzdevām. Esmu pārliecināts par to, ka jūsu kolēģis uh, jums var sniegt sīkāku informāciju, jo viņš arī bija mūsu delegācijas sastāvā. Protams, ka mēs aizstāvējām mūsu parlamenta pozīciju, kas izskanēja trijās rezolūcijās, ko esam pieņēmuši šī mandāta laikā. Laikā starp 2009 un 2014 gadu pieņēmām divas rezolūcijas par Turciju No 2014. gada jūlija līdz šodienai mums jau ir bijušas trīs rezolūcijas par Turciju. Protams, ka mēs esam iestājušies par šo rezolūciju pausto viedokli. Esmu pārliecināts par to, ka Kati Pirikundze varēs sniegt papildu informāciju. Paldies! Paldies! Pirikundze, lūdzu! Thank you! Paldies! Runājot par Kipru un ekskluzīvo ekonomisko zonu papildus ārlietu delegācija, komitejas delegācija. Tās sanāksmē, vizītē mums bija JPC sanāksme, tas bija galvenais jautājums, kā varat iedomāties JPC darba kārtībā. Un, protams, mēs vēlamies, ka abas puses Kiprā sēžas pie sarunu galda. Iespējams, ka pavērsies tāda iespēja aprīlī, kad nafteks ar ko nāca klajā Turcija beigsies. Es domāju, te runa par 6. un 7. aprīlu, un tajā pašā laikā arī beigsies izpētes darbi, ko veids uh, uzņēmumu Kipras dienvidu pusē. Un es ceru, ka Vēlākais māja laikā divas puses sēdīsies pie sarunu galda runājot par Krievijas sankcijām. Protams, mēs arī par to paudām viedokli. Esam pārliecināti šajā parlamentā, ka kandidāta valstis eh, pieturas pie tādiem pašiem viedokļiem kā mums, runājot par eh, tik svarīgām ārlietu politikām. Man jāpauž atzinība Turcijas pusē, kaut gan piekrītu jums, es vēlētos, lai Turcija būtu aktīvāka atbalstat mūs šajā lietā. Proti pagājuši piekdien prezidents Erdogans apmeklēja Ukrainu, viņš to jau paziņoja, ka tā rīkosies mūsu tikšanās laikā un bija pavisam skaidrs paziņojums runājot par Krimas tatāriem. Un tā viņš arī izrādīja solidaritāti attiecībā uz Ukrainas suverenitāti. Un tieši tāpat balsoja Turcija arī apvienotais nācijas, kad norisinās balsojums par Krimas nelegālos aneksijas nosodīšanu. Turcija balsoja kopā ar Eiropas Savienību. Tieši tāpat taču zinu, ka tur vēl daudz darāmā. Runājot par Armēniju. Es domāju, mēs varam iedomāties, kādas bija bažas Mm, Turcijas pusē, kāda bija mūsu komentāra. Es domāju, svarīgi sacīt to, ka arī šajā gadījumā daudzi no mums gribētu, lai tiks spērt lielāks solis priekš, taču nevaram noliekt to, ka pēdējo gadu laikā pirmo reizi Turcijā ir spērus soļus uz priekšu, proti vispār pavērsies iespēju šo lietu apspriest ir eh, pat organizēti semināri dažādās Turcijas eh, pilsētās. Tur eh, vēsturnieki, akadēmiķi apspriež šo lietu. Arī premjerministrs un prezidents ir nākuši klajā ar paziņojumiem par šo tēmatu, un agrāk tā nebija noticis. Tagad runāt par PKK jautājumu, vai norisinās diskusijas par to, ka šī grupa būtu jānoņem no ēst teroristu saraksta. Ehm, ne Eiropas parlamentam bija tāda skaidra nostāja, nedz arī Turcijas pusēji. Es domāju, ļoti svarīgi atbalstīt apmetņu veidošanas procesu PKK. Noturēs uh, tikšanos uh, pavasarī apspriežot uh, ieroču nolikšanas iespēju. Šīs debates vai nu no aktīvi, uh, aktīvi nenorisinās ne Eiropas Savienībā, ne Turcijā. Lunāčekas nu, kundze, jā, protams, mēs tikāmies ar žurnālistiem. Man bija arī divpusēja sanāksme ar tiesību sāru, kurš pievērsās šiem jautājumiem. Es zinu, ka vairāk cilvēki JPC sanāksmes laikā pēc AFET uh, vizītes, apspriedās arī ar sieviešu organizācijām. Tur eh, daudzās debatēs tika skarts eh, plašsaziņas līdzekļu ierobežošanas eh, likums. Mēs tikāmies ar trim žurnālistiem. Viens bija pro valdību noskaņots, par valdību noskaņots, cits bija, šīs bija trīs angļu valodā iznākošu avīžu pārstāvi. Mm, Tāda mums bija iespēja uzzināt, kas tur notiek. Te man, protams, arī jāsaka, ka mēs baudām savas bažas. Van Bālēn kungs, kā Turki redz savas attiecības ar Eiropas Savienību. Dažus no mums šeit varētu pārsteigties pirms tas, kā mēs redzējām augstu līmeņu programmas. Un mēs to dzirdējām ne tikai no valdības pārstāvji, bet arī no visām opozīcijas partijām. Prot tāpat nostāja, ka viņu skatījumā es iestājas process ir eh, viņa prioritāte darba kārtībā. Runājot par citiem augstu līmeņu struktūrētiem dialogiem, katreiz viņa teica, ka tam, tiem nevajadzētu aizstāt iestājas sarunas. Kā jau norādīja Predekungs, pirmo reizi pēdējo gadu laikā mēs redzam, ka Turcijas vairākums 54% ir pār sarunām ar Eiropas Savienību. Un, Jaunieši tur vairākums, kad viņiem tiek uzdots jautājums, vai viņi uzskata, ka kādu dienu Turcija kļūs par reiz dalībvalsti, valda skepse, jo viņa uzskata, ka šis process nebalstās uz nopelnu. Es domāju, ka ko, kopā ar Predz kungu esam atbildējuši visiem jautājumiem. Liels paldies! Vēl divi citi kolēģi vēlētos uzdot jautājumus. Marijāla Jokundze. Paldies, priekšstādātāji! Es vēlos vispirms uzteikt delegāciju par tās pieeju un esmu pārliecināta, klausoties arī Prēdas kungas skatītē un delegācijas pārstāvs skatītē, ka jūs pievērsāties jautājumies, kas tieši attiec uz Turcijas un ES attiecību. Un jūs uzdevāt šos taktiskos jautājumus. Mani interesētu uzzināt, kādas konkrēti bija reakcijas no jūsu sarunu partneriem uz jūsu uzdotiem jautājumiem. Es, nes, es nešaubos par to, ka jūs uzdevāt jautājumus, kas ataino mūsu vīziju. Es vēlos zināt, kā vērtēja katru no jautājumiem uh, jūsu sarunu partneri. Tāpat kā tas bija žurnālists gadījumā. Nu, š, varbūt šodien uh, mums vēl tāda dokumenta nebūs, jo nav daudz laika, bet vajadzētu, lai būtu tās dokuments, kas mums ļauj saprast, kā turku amatpersonas ar, skatās uz šiem svarīgiem jautājumiem, tā lai mēs zinātu, kādas attiecības ar Turciju mums gaisa nākotnē. Paldies! Bašīra kungs tālāk. Chairman, as somebody priekšsarētāji, kā kāds, kurš arī devās līdzi e, šai delegācijai, es vēlos nolasīt e, ziņojumu par to, ko es konstatēju šajā misijā. Neskaroties uz e, dažiem pārpratumiem, Eiropas Savienībai bijuši desmit gadiem ilgas attiecības ar Turciju, kas ir bijuši ļoti izdevīgas miljoniem iedzīvotāju abās pusēs Bosforas jūras šaurumam. Turcija ir top 10 e, ietvaros eksporta un importa partneru valsts Eiropas Savienībai un pēdējo desmit gadu laikā ir sasnieguši tādu izaugsmi, e, par kuru lielākā daļa no Eiropas valstīm var tikai sapņot. Tomēr daži vēlas likt uzsvaru uz negatīvo. Es uzskatu, ka pārāk maz tiek runāts par pozitīvo Kaut arī Turcijai ir jānodrošina, ka ir rūpīga pārbaužu sistēma izveidota un, piemēram, runas vai vārda brīvība tiek garantēta, mums ir tāpat laikā jāuzsver arī vietas, kur ir sasniegts progress. Lieli soļi uz priekšu ir spērti samierināšanas procesā ar kurdu E, kopienu. Turcija ir uzņēmuši ap diviem miljoniem bēgļu no Sīrijas un patvērumu e, likumdošana ir atzinīgi novērtēta ANO struktūrās, kas, kā viņi saka, apliecina Turcijas vēlmi ievērot humanitārās vērtības un principus. Diemžēl šādas lietas ne, ne, negūst pietiekam plašu atspoguļojumu plašsaziņas līdzekļos. Ir milzīgas iespējas digitālajā ekonomikā Turcijā. Valstī ir ap 50 miljoni internetu lietotāji un 33 miljoni Facebook lietotāji padara valsti par septīto lielāko šajā jomā pasaulē. Tas var tikai novest pie spradzenveidīgas e-komercijas attīstības tāpat arī infrastruktūras attīstības iespējas kas ir jāizmanto, ja vēlamies padziļināt savu strateģisko partnerību ar Turciju. Virzīsimies uz priekšu kopā, koncentrēsimies uz pozitīvo. Ekonomiskā izaugsme, spēcīgas divpusējās attīstības no Dublins līdz Ankarai būs kat kā katalizators labklājībai mums visiem. Paldies! kas taldo kungs vēl, un tad es slēdzu sarakstu. Nu, nevajag šeit eh, divpusējās lietas uh, publiski apspriest. Jums būs eh, iespējas vēlāk to darīt. Kas taldo kungs? Paldies, priekšsēdētāji. Man ir jautājums kolēģiem par enerģētikas politiku. Es vēlētos saņemt vairāk informācijas par Turkish Stream projektu. Tas, e, kas ir plānos, lai aizvietotu South Stream projektu, pārņemot daļu no Nabuko maršruta. Un e, pirms kādiem pāris gadiem jau tika spriests par to teorētiski. Es vēlētos noskaidrot, vai šie jautājumi tika apspriesti un kāds bija atbalsts. Bija arī priekšlikumi atšķirīgiem maršrutai caur Serbiju, caur Maķedoniju. Vienkārši vēlējos noskaidrot, ko Turcijas sarunu partneri teica par šo jautājumu. Es aicināšu atbildēt tagad eh, jums vai Katija atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem. Kurš no jums vēlas? Pirī kundze, lūdzu. Protams, es labprāt eh, tikšos arī divpusēji, eh, lai plašāk pastāstītu par sarunām, kas mums ir bijušas. Tagad pavisam īsi par žurnālistiem, tas bija viens no jautājumiem. Pašcenzūra, kā mēs saprotam, to žurnālisti bieži vien izmanto rakstot par atsevišķiem tematiem, un dažkārt ir arī cenzūra. Viena no lietām, par kuru mēs vēlamies runāt, ir runa par apvainojumiem. Mēs redzējām arī dažas lietas Turcijā, kur valdības pārstāvs ir sociālos mēdījos eh, apsaukāts un valdības. Mēs saka, ka mums pieredze tāda, ka mūs gandrīz ikdienā kāds apvaino, bet tas eh, piedar pie mūsu ikdienas darba un eh, daļa no uh, demokrātijas. Un, jā, dažkārt cilvēki saka arī ļaunas lietas, e, kamēr tas nepārkāp likumu. Par drošības paketu. Runājot par šiem jautājumiem, viena no atbildēm, ko mēs vienmēr dzirdējām no Turcijas valdības pārstāvēm, ir tā, ka mēs ļoti skaidri skatījāmies noteikumus, un tur nav neviena norma, kas nebūtu vismaz kādā no Eiropas Savienības valstīm. Uh, Un mēs e, teicām, ka ar tādu drošības e, paketi tik apjomīgu, mēs saprotam arī viņu vēsturi ar terorismu, kur gan ir 40 tūkstoši bojā gājušo. Mēs saprotam, ka drošība rada bažas, bet ir svarīgi ievērot pamatvērtības un cilvēktiesības. Un ar šādām eh, lielām likumdošanas paketēm būtu ļoti noderīgi, ja būtu konsultācijas, piemēram, ar Eiropas padomu vai, vai arī ar Eiropas komisiju, kur mēs varētu eh, dalīties ar savu pieredzi Eiropā. Kas taldokungs? Jautāja par enerģētiku un Turkish Stream. Jā, šis jautājums tika apspriests ar vairākiem valdības pārstāvjiem, Manuprāt, ir svarīgi arī eh, tas, ka viena no lietām, kur mēs aizmirsām pieminēt sākumā, ka mūsu vizīte sakrita ar komisijas vicepriekšētāju Šefkoviču vizīti Turcijā, kas Turcijā bija ieradies tieši šī iemesla dēļ, lai uzsāktu šo augsta līmeņa enerģētikas dialogu starp Eiropas Savienību un Turciju. Tātad tas ir tas, ko es varu šobrīd sacīt atbildot uz jautājumiem. Jūs Predes kungs. Uh, Jā, pavisam īsi divas lietas. nu, tā viedokļu dažādība, kāda skanēja no, no Turcijas politiskajām aprindām, bija ļoti plaša, um, ļoti niansēta bija šī kritika, ko mums veltīja um, uh, turku partneri. Turklāt uh, īpaši netaupot uh, dažādus eifēmismus. Un turku politiskās aprindas pasvītroja, cik vitāli nepieciešama ir ciešāka sadarbība ar Turciju tieši tajos delikātajos jautājumus mūsu kopīgajās attiecībās ar Krieviju, piemēram. Un man teica, šodien mums ir vairāk kā jebkāda nepieciešams intensificēt attiecības ar Turciju vēl vairāk nekā augstā kara gados Ehm, visi citi jautājumi ir, ir, ir eh, otršķirīgi. Un, eh, ja kolēģi vēlties ko vairāk uzzināt vai pārunāt ar mums, tad esam gatavi ar jums eh, runāties un stāstīt, ko varam pastāstīt. Jā, paldies. Es vēlētos arī noslēgt šo punktu, jo mēs jau kavējam. Virzamies tālāk. Nākamais jautājums ir informācija par AFET komitejas delegācijas vizīti Erbīlā, Irākā. Un Kāna kungam piecas minūtes, ne vairāk. Un pastāstiet mums, kā jums gāja. Paldies! Delegācija bija divas personas, es un Agilārkungs. kungs Citi kolēģi dažādiem iemeslu dēļ atteicās. Eh, divas dienas pavadījām Erbīlā, Kurdistānā, un eh, tur varējām tikties ar visiem praktiski politiskiem līderiem, daudzām nevalstiskām organizācijām, dažādām reliģiskajām grupām, kuras ir skārusi krīze, un mēs varējām apmeklēt arī bēgļu nometi. Es pavisam īsi priekšsarētāji pastāstīšu. Eh, Vēlos informēt par četriem jautājumiem. Pirmkārt, cīņa pret ISIS, otrkārt, attiecības starp Erbīlu un centrālo valdību Bagdādai, cilvēku tiesības un humanitāro situāciju, un visbeidzot par eh, plašāku reģionālo kontekstu. Tātad pirmais jautājums par cīņām ar ISIS ir skaidrs. Te pieminēt arī starptautisko koalīciju, ISIS eh, pēdējā laikā ir cietuši ievērojami eh, zaudējums un vairs nedodas tālāk uzbrukumos. Bet jāsaka, ka neskaroties uz šo situāciju, eh, situācija šobrīd ir tāda, ka uzbrukumi ir apturēti, bet ISIS nav uzvarēti. Daudzi no Daesh karotājiem ir bijušie ģenerāļi vai pieredzējuši karotāji Irāks armijā. Un pēc eh, Sadāma Huseina režīma sabrukuma eh, pēkšņi atradās uz ielas un nevarēja savādāk iztika eh, pelnīt. Malikī valdības. Tad ISIS ir ļoti lieli ieroču krājumi, Malkī valdība bēga projām, atstājot visus munīciju, un līdzīgi arī no Sīrijas viņi ieguva Asad armijas ieroču un munīciju. Mūsu sarunu partneri e, aplēsēs e, liecināja, ka ap 20 tūkstoši karotāji ir. Un viņiem nepieciešām e, smagām, smagais bruņojums un ieroči steidzami Otrakārt, tika prasīts palīdzēt e, Eiropā ar medicīniskām e, tehnoloģijām un kompetenci, kas nav pieejama Irākā cietušajiem karavīriem. Mosul e, pilsētas jautājums, jautājums par to, kurš, kuram būtu jāvada šī pilsēta pašmargi nevēlas atstāt šo pilsētu, arī šīti. Tad, kad šis jautājums ir atrisināts, lai e, svarīgākais ir, lai situācija nepasliktinātos. Tas ir pats svarīgākais. The... Un e, ir nepieciešams risināt šo daišu e, problēmu, apkarojot cēloņus, atcaucos vēlreiz uz Malkiju valdību. Tāpat ir jāveido kontakti ar um, musulmaņu kopienu. Un tāpat arī jābloķē finansējuma plūsums, uh, kur aizsis gūst līdzekļus. Tāpat tālāk attiecības ar centrālo valdību Bagdādē. Kaut arī ir zinām uzlabojumi, ir tomēr divi neatrisināti jautājumi. Ilgs teritoriāls strīds un otrs ar eh, kurdu kontrolē esošās eh, naftas un no tās iegūtās naudas sadalījums. 17% no Irākas valdības eh, nonāk reģionu kontrolē. Neskatoties uz šo finansējumu, nekāda sadalījuma, nekāda faktiskā līdzekļu pārskaitīšana nav notikusi. Un tas rada grūtības valdībai centrālā valdība saka, viņiem ir problēmas ar likviditāti. Un faktiskais naftas apjoms, par kuri panākt vienošanās, nav pārskaitīt. Un e, savukārt otra puse saka, ka 550 ir vidējais e, apjoms, nevis e, obligātais. Līdz ar to ir liels spiediens, ko viņi izjūt. Ierēģiem netiek maksāts, arī pašmargi nesaņem samaksu. Un papildus tam vēl situācija, ka Bagdādze valdība nesaņem naudu. Un pavisam īsi noslēgumā par humanitāro jautājumu, ņemot vērā, ka mums ir ierobežots laiks, ir milzīgs spiediens. Mēs apmeklējām eh, uz vietas eh, tikšanos ar NVO, un viņi saka, ka varētu teikt, ka līdzīgi kā citās valstīs viņi var brīvi pārvietoties, arī meklēt eh, nodarbinātību, bet ņemot vērā visas grūtības, ar ko saskarās pat reģionālā valdība, ir milzīgs eh, spiediens. Un 28% eh, palielinājums pēdējos mēnešos bezdarbam. Iedomājieties, kā tam ir ietekme Mums ir jāsniedz palīdzību un par ziemu runājot, vasarā tajā teritorijā ir vēl smagāka situācija, kad temperatūra ir līdz 50 grādiem. Un eh, labāks strateģiskais plānojums ir nepieciešams, lai palīdzētu ar humanitāro eh, palīdzību un finansējumu. Un tāpēc jāturpina sarunas ar eh, Irāku šītu valdību lai mazinātu spiedienu. Varbūt es ar šo arī beigšu eh, šo sadaļu un tālāk atbildēšu uz jautājumiem. Kas tālāk? Paldies, eh, kas tālāk, kungs, jums divas minūtes. Eh, jā, paldies, priekšsēdētāji. Paldies Kāna kungam par ārkārtīgi izsmeļošu vēstījumu par šo braucienu uz Irāku. Divi jautājumi. Pirmkārt, piekrītu kolēģi tažiņā, ka uh, lai ka nepietiek uh, tikai ar militāro spēku, ka šeit ir jābūt tādai visaptvarošai, labi saplānotai pieejai, kas ņem vērā sociālos, kultūras, ekonomiskos aspektus un piedāvā risinājumus šādā, šādā griezumā, lai uh, netiktu piesaistīti kaujinieki no rietumvalstīm. Un tāpat arī tika pārspriest tas attiecības starp Diašu un uh, citām reģionu valstīm, uh, Turciju. Mm, nu, pagaidām varbūt ir runa tikai par privātu personām, turīgiem pilsoņiem, kas uh, atvēl savu naudu šiem te mm, šai organizācijai. Uh, Uh, bet vai ir kāda nojausma par, par kaut kādu organizētu, sistemātisku finanšu plūsmu, par kaut kādu krāpšanos ar naftas, uh, naftas uh, peļņu? Šeit visādā ziņā atbalstu to, ko jūs sacījāt par to, lai tiktu atvēlēts plašāks finansējums bēgļu atbalstam, viņiem klājas ļoti grūti Kurdistānā un viņu uzturēšanas izmaksas pieauga. Kāna kungs, mazāk kā divas minūtes. Man pietiks ar vienu. Es eh, piekrītu eh, kolēģim lielā mērā. Um, eh, runājot tieši par Turciju, Turcijas lomu šajā visā, mēs runājām ar vairākiem pārstāvjiem, un viņi visi bija viensprātis, ka Turcijai nāktos darīt ko vairāk lietas labā. Daži teica, ka Turcijas valdība drīzāk interesē Asada izmešana nekā eh, Dašī noņemšana no skatuves, bet eh, Dašī ir eh, šis tas sasāpējušais simptoms, ar kur ir jātiek galā. Un mm, mums ir jādara viss iespējamais un neiespējamais, lai šo, šīs plūsmas apturētu. Kaut arī pagaidām tiešām neizskatās, ka Turcijas valdība dara pietiekami, lai šīs visas plūsmas pārgrieztu. Paldies, Tanaka kungs, divas minūtes. Jā, pavisam īsi. Tīri personiski, nevis savas politiskās grupas vārdā. Es redziet vādu sadraudzības grupu ar Kurdistānu, kas ir daudz partiju, daudz delegāciju grupa, daudz nacionāla grupa. Kāna kungs, jūs jau pieskārāties tām par to, ka KRG lūk esot tāds kā stabilitātes, demokrātijas un sekulārisma modelis paraugs bez mazvai salīdzinot ar to, kā tas, kā tas nodrošina cieņpienu izturēšanos pret eh, reli, reliģisko mazākumu, pret kristiešiem. Bet vai jūs pārunājāt, vai jums tika pārunāts šis iespējamais referendums par pašnoteikšanos un iespējamo neatkarību uh, Uh, un valstisko neatkarību. Uh, nu, jūs atceraties, ka savulaik vēsturē Briti, Britu kronis piedāvāja Pirmā pasaules kara izskaņā kurdiem uh, neatkarību, bet, nu, kopš tā laika šis jautājums ir tā kā nostumts maliņā, bet tas grūzd un, un, un burbuļo kaut kur zem virsmas. Un, uh, ņemot vērā šīs joprojām saspringtās attiecības ar centrālo vāru Bagdādē, uh, KRG uh, vadītāja paziņojums, ka lūk būs šis referendums, vai jūs ap, pārunājāt tās, tās eventuāli iespējamās uh, konsekvences, proti virzību uz neatkarību? Kānekungs, ja runājam par minoritātēm, jā, par to jau izteicos pirms brīža. Uh, jāteic, ka mm, daudzi lielā mērā mm, uzteic e, reģionālās kurdu varas e, attieksmi, darba metodas, e, kaut arī ir, ir pamats sūdzībām, bet atbildes skanēja, ka tas ir nevis tāpēc, lai diskriminētu kādu konkrētu grupu, bet gan drošības apsvērumu dēļ, uh, Tā kā par minoritātēm runājot, eh, piekrītu jums, jā, tiešām ir fantastisks progress panākts, ir īpaši ņemot vērā tās, tās pamatīgās grūtības un sarežģījumus, eh, kādās eh, viņi paši atrodas, ņemot vērā to, ka centrālā valdība naudu nedod. Ja runājam par referendumu, jā, tāds tika plānots, bet ņemot vērā visiem dažs, neizskatās, ka tā tagad būtu viņu prioritāte šis referendums. Prioritāte ir cīņa ar dažs Un, nu, ilgtermiņā var būt, jā, es nešaubos par to, ka neatkarība varētu būt eh, viņu karsta vēlēšanās, jo ir, eh, viņi to vēlētos, bet, nu, pagaidām tas, tas nav tāds tūlītais jautājums. Viņi vēlas eh, dzīvot mierā, lai, lai pārvaldes sistēma darbotos, būtu laba. Uh, ir šis te uzticēšanās jautājums, tiešām e, uzticēšanās trūkums, e, iedzīvotāju uzticēšanās reģionālajai valdībai, reģionu uzticēšanās centrālajai valdībai. E, šeit joprojām ir daudz neatbildētu jautājumu, mm, un mūsu gala ziņojumā par to būs turpmākie komentāri. Paldies! Paldies! Turpināsim. Nākamais punkts. E, trešais ES Serbijas stabilizācijas un e, asociācijas komitejas e, sanāksmes pārskats 19. un 20. martā tas tika rīkots un vispirmkārt došu vārdu Kukana kungam. Lūdzu, piecas minūtes jūs rīcībā. Paldies, priekšsēdētāji! Kā jau teicāt pirms brīža, Eiropas parlamenta un Serbijas stabilizācijas un asociācijas parlamentārā komiteja notika pagājušajā nedēļā, ceturtdien un piekdien Mūsu delegācija bija uh, kuplākā Eiropas parlamenta delegācija, kāda ir apmeklējusi Serbiju. Mēs bijām veseli 15. Un uh, tik tiešām jāteic, ka tas apliecina to, ka parlamentārieši interesē notikumi, notikuma attīstība Serbijā. Uh, piedalījās arī budžeta uh, kontrolas komitejas vicepriekšsēdētājs, arī Eiropas revīzijas palātas pārstāvis uh, piedalījās. Viņi bija tie, kas prezentēja pētījumu par to, eh, cik efektīva ir EPA fonda izmantošana šajā valstī. Tad devāmies uz Novis Sadiem, kur paskatījāmies, kā rita tilta būvniecība. Tas ir eh, lielākais projekts, kāds eh, tiek veikts ar ES finanšu atbalstu šobrīd Serbijā. Tur ir daudz visādu nebūšanu. Uh, bet tieši mūsu vizīte, jādomā, lielā mērā palīdzēja izgaisināt e, vienu otru birokrātisku tādu sastrēgumu. Un pirms sēdāmies pie sarunu galda ar kolēģiem no Skupštinas, mēs uzņēmām e, sakars ar e, premjeru, ar ministriem, ombudu Sašu Jankoviču, tāpat arī runājām ar nevalstisko organizāciju pārstāvjiem un šīs darba tikšanās bija ļoti labas, tādā pretīm nākošā sirsnīgā atklātā atmosfērā aizritēja, it īpaši ar premjeru Vučiču, jāteic, mēs tik tiešām guvām pārliecību, ka viņš ir apņēmības pilns un, un patiesi to vēlas ievest savu valsti Eiropas Savienībā. Uh, To viņš sacīja, to varēja noprast no viņa eh, sacītā, no viņa darbiem un, un vārdiem. Un eh, arī serbu ombuds eh, ziņoja, runājām par, par atsevišķām tādām ķibelēm, bet pārliecinājāmies par to, ka ombuda amatā ir ļoti kompetents cilvēks. Tālāk par Kosovu mums teica, ka lūk, viņi ir gatavi turpmākam dialogam, ka lūk, ir jāturpina uh, tieslietu, sis, li, tieslietu jautājumu sakārtošana, tur, tur šīs te pārvaldes struktūras reforma. Gada, pagājušā gada novembrī pieteiktās ekonomiskās reformas uh, ir ļoti labas. Uh, Um, kā risinājums konkrētiem sasāpējušiem jautājumiem sabiedrībā un ceram, ka tas viss drīz uh, īstenosies. Serbija tagad ir kļuvusi par tādu pozitīvu ietekmi plašākā Balkānu reģionā. Serbiju kaimiņu uzlūko kā stabilizējošu spēku un um, ceram, ka šādu lomu viņi spēlēs arī nākotnē. Un vēl, vēlos piebilst, ka šķiet šodien notiek uh, Prištinā ārlietu un ekonomikas ministru sanāksme Balkānu sešinieka fórumā. Un Serbija tur ir nosūtījusi pilnu, pilnu delegāciju, kas nozīmē, ka viņi ir ļoti pragmatiski, reāli, kaut arī dažreiz viņi tomēr pasūdzas par to, ka tur viņiem uzmācas un, un spiež piekāpties un visi no viņiem kaut ko grib. Eh, nu, acīm redzot, arī, arī tam ir, ir eh, zināms pamats tā būt, eh, bet kopumā jāvērtē Serbija kā ļoti pozitīvs un pragmatisks reģionālais spēlētājs. Un šis ierasti sāpīgais jautājums par vienotu kopīgo rekomendāciju dokumentu bija, tas gāja smagāk kā parasti, kā ierasti, un tas man lika aizdomāties, kā uh, Uh, pārveidot, pārmainīt uh, šo sanāksmju ierasto formātu, jo atkal un atkal uh, sanāk tā, ka beigās nav laika, ka stundas vietā mēs pie sarunu galda sēžam trīs stundas, visi ir aizkaitināti, noguruši, un te kaut kas būtu jāmaina. Un no savas puses varu piebilst to, ka šī saruna pierādīja to, ka Mums ar viņiem ir jātiekas biežāk, jārunā atklātāk, sirsnīgāk, lai, nu, izpē, lai, lai šo labo grību attīstītu un, un mēs būtu uz tāda viena izpratnes viļņa, jo citādāk nav pārliecības par to, ka viņi kādā brīdī kaut ko neuzsvers personiski vai, vai kaut kā tendenciozi vai, vai neapvainosies Mums ir eh, jādod vairāk, jāiegulda vairāk, lai saņemtu vairāk. Visādi citādi šis brauciens eh, bija sekmīgs, mēs šo to jaunu uzzinājām, eh, vairākas vērtīgas atziņas izdarījām par to, kā šis, šīs attiecības būtu risināmas nākotnē, bet skaidrs ir tas, ka Serbija ir uz īstā ceļa, uh, Uh, uz ceļa, kas ved uz Eiropas Savienību. Ir, protams, daudz klupšanas akmeņu, šķēršļu, cilvēktiesību jomā, mēdīju um, brīvības uh, jomā, um, citos jautājumos, bet ir skaidrs, ka virzība ir neatgriezeniska, ka mēs esam gatavi viņus atbalstīt, viņiem palīdzēt. Un um, mērķis jau, jau ir redzams, uh, tā kā paldies, ka uzklausījāt. Paldies, eh, Makalister kungs, referents, eh, vēlaties ko piebilst? Nē? Vai kāds vēlas izteikties, Lunačeks kundze? Paldies! Kolēģis Kukāns paveica ļoti labu darbu, lai beigās sagatavotu kopīgu paziņojumu. Vēlos kaut ko piebilst par to, ko jūs jau sacījāt, jo es pats biju delegācijā. Es vēlos papildināt to, ko Edvards Kokuns sacīja, proti, ka mums ar viņiem ir jāvada atklātākas, plašākas sarunas, jo man bija tāds grūtības, ka jebkura kritika, kas izskanēja, piemēram, par to, ka daži ministri tik nosodīti no ombuda puses. Nekāda nebija varianta to iekļaut tekstā, jo vadošā partija neko tādu negribēja iekļaut te tekstā. Tātad, kas par demokrātiju, ja tajā nav iespējams paust kritiku, un tādu viedokli mēs dzirdējam arī no tiesības sarga, tad kā tad var skatīties uz demokrātiju kā tādu? Vēl vienu lietu vēlos piebilst. To mēs galvenokārt dzirdējām no cilvēktiesību, demokrātijas un Democracy eh, and Transparency International nevalstiskam organizācijām. Tām ir eh, iespējas, ka Eiropas Savienība ne tik daudz parlaments, bet tie, kas piedalās dialogā ar Kosovu, ka tas ir galvenais mērķis Eiropas Savienībai, ka dažkārt jautājumi par mediju brīvību un cilvēku tiesībām ir tā kā mazsvarīgāk. Mēs no parlamenta puses vēlējāmies uh, apgalvot, ka tā nav, taču nu, tādu informāciju es paņēmu līdzi. Un tad vēl pēdējais aspekts par attiecībām ar Krieviju. Vismaz no manas puses Premjerministrs Vučičs mums atgādināja, kad Putins apmeklēja Kosovu, kad bija šis gājiens, tad Vučičs publiski toreiz paziņoja, ka Eiropas Savienība ir prioritāra. Tas ir svarīgi un tomēr, un daži no mūsu deputātiem arī <laughs> atzina, ka Serbija ir atkarīga par 95% no Krievijas eksportiem, eksporta fosilā kurināmā. Tātad skaidrs, ka viņiem šīs sankcijas pret Krieviju nav tik svarīgs jautājums kā mums. Jā, paldies, turpin priekšsādātājs. Piculā. Piculā kungs, divas minūtes jūs rīcībā. Vai pat mazāk priekšsādātāji, man pietiks ar vienu minūti. Jo es arī biju delegācijas Belgradu. Es vēl vienu lietu vēlētos pieminēt. Manā skatījumā ir ļoti svarīgi, ja vēlties atbilstoši novērtēt eh, Belgradā notiekušo šo divu dienu laikā. Serbijas opozīcijas puses ieguldījums bija vispār minimāls vai nesošs. Nacionālajā asamblējā bija sanāksme un mēs mēģinām rast bezcerīgi kopīgu uh, valodu, lai sagatavotu šīs kopīgās rekomendācijas, un patiesībā no opozīcijas puses tur nekas nenāca. Tas ir ļoti svarīgs aspekts pašajā Serbijas politiskajā dzīvē, un mēs mēģinājām pusdienu laikā to apspriest ar nevalstiskajām organizācijām, un arī viņi atzina, ka tā ir neveselīga situācija, kas pat labāk valda Serbiju, un tuvākajā nākotnē pat nav gaidāms kā politiskā opozīcija, kas ir pārstāvēta Nacionālajā asamblējā, būs ietekmīgāka un izteiktāk pārstāvētāka. Tāpēc vēlos paust nožēlu par to, ka vairākums no mūsu kolēģiem no Serbijas noraidīja pat mazāko negatīvāko izvērtējumu, kas vērsās pret eh, mediju lomu Serbijā, tiesību sargi bombudu lomu vai citiem aspektiem, kā piemēram korupcijas apkarošana. Protams, mēs apspriedām uzsakot Serbijas ieguldījumu reģionālajā sadarbībā, taču es domāju, to viņi nepietiek, jo reģionālajai koopera eh, sadarbībai ir jāiekļauj arī sadarbība ar Eiropas parlamentu un citām ES institūcijām, jo Serbijas nākotne Eiropā ir kopīgi centieni, un es aicinātu mūsu Serbijas kolēģus nākošais būt eh, sadarbības spējīgākiem attiecībās arī uz mūsu kritiku. Paldies. Paldies, Plenkovičs kungs. Viņš īsi uzstāsies par Euronest plenārsēdi ar Euronest par par Ukrainu. Tātad 5 minūšu laikā lūdzu pastāstiet par to. Paldies, Pašku kungs. Tā kā mēs te tagad ziņojam par to, kas tika padarīts pēdējās nedēļas laikā vairākās Eiropas parlamentārajās politikas aktivitātēs, es domāju, ir svarīgi, lai AFET arī zina, ka 25 deputāti piedalījās Euronet parlamentārajā asamblējā 4. jau Jerevānā tur eh, darbs noricēja vairākas dienas. Mēs pieņemam divas eh, steidzī, steidzamas rezolūcijas par, eh, Ukra par Krievijas agresiju uz Ukrainai, tad par Armenijas genocīdu, viens bija no sociālā viedokļa, otrs no enerģētikas viedokļa Rīgas samitā parlamentārā asamblēja satiksies pēc vairākām nedēļām. Tā tā mēs to sagatavojam. Mēs tik, mūs uzņēma Armēnijas prezidents Argasjans. Azerbaidžāns kolēģi no parlamenta neieradās Erevānā, un tā bija neoficiālajie kontakti ar Baltkrievijas opozīciju un pilsonisko sabiedrību. Piedalījies arī komisārs Hāns, tas arī bija svarīgi. Vēl viena lieta, paškukums, ar jūs atļauju vēlos pieminēt, ka pagājušā nedēļa norisinājās divas paralēlās uh, delegācijas, Fatīgas kundze sēde priekšsēdētāja arī šeit, un arī uz Kijevu devāmies. Es biju Ukrainas delegācijas priekšsēdētājs, un mēs tikāmies ar visiem augsta līmeņa amatpersonām. Ukrainā tikai ar prezidentu Porošenko netikāmies, tad mēs secinājām, kā tiek īstenots Mīnskas nolīgums, kā Ukrainas amatpersonas redz decentralizācijas procesus, nodrošinot e, demokrātas vēlēšanas okupētās teritorijas un tad arī pagājuši pirmdien es Ukrainas padomu pieņēma darba kārtību. Mēs tikāmies ar startautiskiem spēlētājiem, protams, ar daudziem politiķiem no Ukrainas puses, tikāmies ar bēgļiem, tāpat arī apmeklējām Maidanu. Es domāju, ir svarīgi mums uzturēt eh, pastāvīgu dialogu ar budžeta komiteju un sēde eh, komiteju kopā ar mūsu kolēģiem Verhovna Rāda, lai saprast, kāda ir situācija Ukrainā, ņemot vērā mūsu vispārējos centienus, kurus īstenojums. Paldies! Paldies, tāpēc priekšstādātājs pārējiem pie ziņojuma par ES Krievijas attiecībām. Un tad būs balsošana. Un tālāk nekavējoties, es nelasīšu visu, kas raksturo šīs attiecības tagad, taču lūkšu, lai Lānsberģa kungs, dārgais Gabriel, lūdzu, pastāst mums 5 minūšu laikā, kāda ir secinājuma. Un tad visiem būs iespēja atbildēt 2 minūšu laikā. Paldies, jā, lūdzu, jūs rīcībā 5 minūtes. Paldies, priekšsarētāji. Man bija sajūta, ka šī bija, šis bija viens no interesantākajiem ziņojumiem šobrīd parlamentā attiecībā uz to, cik liela interesi izrādīja mani kolēģi, tad, kad es sāku šī ziņojuma sastādīšanu. Un tuvojoties balsošanai plenāru sēdē jūnijā, emocijas droši vien citīs augstu vilni, to mēs noteikti varam sagaidīt. Vispirms pāris vārdu par pašu procesu. Ne nu, jau gan es piecus mēnešus strādāju pie šī ziņojuma, Esmu ticies ar praktiski visiem ēnu referentiem no dažādām grupām, bijuši ļoti auglīgas diskusijas, viedokļu apmaiņa par to, kādam uh, vajadzētu būt šim ziņojumam. Tikšo, tikos ar dažādām uh, iestādēm, Eiropas komisija, nevalstiskās organizācijas, uh, ar kurām vien spēju tikties. Z komisijas viedokļi bija ļoti interesanti. Jo viena lieta, kas man jāsaka, ir, ka te, šie viedokļi no komisijas ir ļoti atšķirīgi. Aizverot durvis, apsēžoties pie galda ar kādu direktorātu pārstāvu, saņemat ļoti atšķirīgs viedoklis par Eiropas Savienības un Krievijas attiecībām. Atsevišķi jāpiemina sekojušais manai delegācijai bija jādodas uz Krieviju, lai tiktos ne tikai ar amatpersonām, bet arī nevalstiskajām organizācijām un cilvēktiesību organizācijām, bet mums neļāva saņemt vīzu. Līdz ar to nevarējām uzklausīt viņu viedokli. Tomēr man bija iespēja tikties ar Puškovu kungu, kad viņš bija Strasbūrā, prezentēja viņam manu skatījumu, dzirdēt viņa viedokli Diemžēl nekas jauns pateicis netika. Parastās lietas, ko mēs dzirdam no Kremļa pārstāvjiem. Kaut arī bija daži mājieni par Krievijas līdzdalību Ukrainā, tad, kad jautājums tika atkārtots atkal un atkal. Tagad sāksim otro kārtu konsultācijām ar ēnu referentiem un jebkuru citiem interesētiem deputātiem attiecībā uz grozījumu iesniegšanu Bet tagad atgriežoties pie teksta. Sākot misiju šī um, ziņojuma sastādīšanā, tad man uh, bija skaidrs, ka viena lieta, kas jāizmainās, uh, uh, no kā ir jāizvairās, ir iz, jācenšas uh, nesakot līdzi laikrakstu virsrakstiem. To es centos darīt, bet tagad pēc pieciem mēnešiem uh, liekas, ka tas nav iespējams. Es pat teiktu, ka tā nav mana vaina bet gan tas, kā darbojas Eiropas Savienība un parlaments. Mēs visi ciešam no laikrakstu virsrakstiem, no tā, kas notiek Krievijā un Ukrainā šobrīd. Tas nozīmē, ka ja situācija ir mierīgāka, redzam, ka tanki un smagā artilērija tiek atvilkt un cilvēki neiet bojā. Mēs vēlamies eh, atgriezties pie parastās sadarbības. Ja mēs redzam, ka tiek notriekts lidmašīnas, pilsētas deg un cilvēki mirst, mēs prasam stingrāku tekstu ziņojumā un daudz izva, izlēmīgākiem, uh, iz, izlēmīgāku rīcību. Un tieši tas arī notiek sekošana virsrakstiem ziņās, un ir grūti izstrādāt stratēģiju uz pieciem gadiem vai pat vienu gadu, ja zināms, ka ja situācija attīstās uz vienu vai otru pusi, uzreiz mainīsies arī saturs. Es vēlos pieminēt dažas lietas par savu ziņojumu. Tātad skatīt, skatoties tālāk par visrakstiem, pirmkārt, Eiropas Savienībai un parlamentam ir unikāla iespēja uh, domāt par situāciju Krievijas, Krievijas iekšienē. Tas bija grūti izdarāms pirms diviem gadiem, 2012. gadā tas bija vēl grūtāk, 2008. gadā arī pēc agresijas Gruzijā. Šobrīd mums visiem ir iespēja pateikt to, ka esam e, zaudējuši uzticēšanos, ir pārkāptas sarkanās līnijas un no mūsu puses vairs nav iespējams atgriezties pie parastās uh, lietu kārtības. Vēl viena lieta, kas ir jāpiemina, ir, ka tagad no Krievijas ir eh, atkarīgs tas, eh, lai mēs atgūtu šo spēju uzticēties. Minskas eh, pirmā un otro līgumu mēs pieminam atkal un atkal, bet es vēlos pilnīgi skaidri pateikt, ka ne jau tikai Minskas līguma dēļ, un tas nav vienīgais, kurš ir jāievēro, ir arī Krīmas jautājums, enerģētikas kā arī līdz tam līdz Ukrainas krīzē, tirsniecības kāri pirms Ukrainas krīzes un vēl daudzas citas lietas, eh, kas eh, lēnām sagrauj mūsu savstarpēju uzticēšanos un savstarpējo sadarbību. Ko Eiropa var darīt? Un ko Eiropai būtu jāmācās no šīs krīzes? Eiropai kā tev reizi ir unikāla iespēja iziet no šīs situācijas klusot par spēcīgāku savienību. Tad, kad mums ir balsojums plenāru sēdē, aptuveni 500 deputāti balso par Ukrainu, par, par Ukrainas rezolūciju, par Krievijas rezolūciju. Tas pats bija iepriekšējā plenāru sēdē, kad bija rezolūcija par Ņemcovu. Mēs esam vienoti. Manuprāt, 2008. gadā vai pirms diviem gadiem būtu bijis daudz grūtāk panākt, ka šāda veida rezolūcija tiek pieņemta. Eiropas Savienība var kļūt noturīgāka, un es vēlos uzsvērt šo vārdu, un es vēlētos, lai šis eh, vārds arī paliktu manā ziņojumā noturīgāka pret enerģetis kariem, pret propagandu, pret tirzniecības kariem. Un viena no svarīgākajām lietām, eh, kas ir jāuzsver, ir tā, ka Eiropa vienmēr paliks atvērta. Atvērta dialogam, atvērta diplomātijai, ja Krievija mācīsies no šīs situācijas un centīsies uh, atgūt šo uzticēšanos, ko tā ir uh, zaudējusi. Mēs esam atvērti savstarpējiem uh, cilvēku kontaktiem, studentiem, kas vēlas doties uz Eiropu, kā atvērta sabiedrība, vēlos pateikties kolēģiem, kas palīdzēja man šo piecu mēnešu laikā sagatavot eh, šo ziņojumu projektu, kas ir jums priekšā, un kurš vien ir ieinteresēts ar mani sadarboties, es esmu gatavs ar jums strādāt, ar, eh, tu, gaidot eh, balsojumu. Paldies! Virkne kolēģu ir pieteikušies runāt, arī vairāk ēnu referenti, kas ir šeit klāt es vēlētos aicināt jūs nepārsniegt divas minūtes katrs. Mēs savādāk būsim problemātiskā situācija, jo ir paredzēta kopīga eh, sanāksme pussešos ar kolēģiem. Mums vēl ir jābalso arī. Predes kungs, divas minūtes. Finalement, monsieur le président, Paldies, priekšsēdētāji kungs. Iesākumā vēlos sveikt kolēģi, kolēģi Landsbergi, kas ir sagatavojis brīnišķīgu eh, ziņojumu par to, kādā stāvoklī atrodas ES un Krievijas attiecības. Eh, šis teksts ļoti precīzi ataino to mm, progresiju, evolūciju, eh, kā, kāda ir bijusi mūsu attiecībās ar šo valsti, kā Eiropas Savienības nostāja ir evolucionējusi, Un eh, šobrīd eh, tur tiek eh, skaidri un gaiši uzsvērts, ka Krievija vairs nav mūsu strateģiskais partners, un, nu, neatliek nekas cits, kā norādīt, ka ir Krievijai jāievēro labas kaimiņu attiecību spēles noteikumi, starptautiskā tiesība normas un Eh, šobrīd, šodienas apstākļos eh, šeit nekāda ciešāka draudzība vai satuvināšanās vienkārši nav iespējama, kamēr no Krievijas puses nesakos eh, starptautisko tiesību un kaimiņu robežu ievērošana. Tas ir viens no otras puses. Mums ir jāpaliek pie sa savu laiku apstiprinātajiem principiem. Atcerēsimies, ka Mm, samitā pagājušajā nedēļā tika pieņemta vienošanās eh, turpmāku sankciju piemērošanu vai esošo sankciju atsaukšanu pakārtot Minskas eh, eh, norunu ievērošanai. Un, ja turpināsies to neievērošana, pārkāpšana, tad var sekot jaunas sankcijas. Šeit nedrīkstētu būt nekādas pretrunas. E, nevajadzētu aizmirst arī e, to, kādā, kāda situācija ir Krimā. Ir pagājis apaļš gads kopš Krimas e, okupācijas, un nevajadzētu aizmirst par šo reģionu. Paldies! Paldies, Jakovis Ārī kundze. Divas minūtes. Es runāšu somu valodā. Arī es vēlētos apsveikt Gabrielu Landsbergi ar šo ziņojumu. Ir šeit ir skatīts Eiropas Savienības un Krievijas attiecības ļoti loģiskā veidā. Un kā tika norādīts, tas balstās uz ideju, ka galu galā šobrīd viss ir atkarīgs no Krievijas. Tā teikt, bumba ir viņu lauciņā. Eiropa vienmēr ir vēlējusies sadarboties ar Krieviju. Un ne jau Eiropas Savienība ir bijusi tā, kas meklējusi konfliktu ar Krieviju. Mēs vēlamies sadarboties ar Krieviju. Kā vienlīdzīgi. Un to ir svarīgi atcerēties, risinot arī Ukrainas krīzi, kas būtu jārisina balsoties uz Minskas līgumu. Viena īpaši svarīga lieta ir tāda, ka ir jādara tas, ko parlaments arī ir bieži vien darījis, ir eh, savos ziņojumos un rezolūcijās eh, atgādināt, ka Krievija pārkāpj starptautiskās normas. Un tieši tādēļ ir spēkā sankcijas. Eiropa ļoti uzmanīgi veido šo politiku, bet jo kritiskāki mēs kļūstam, jo spēcīgāk ir mūsu kritika, jo lielāks risks ir fragmentācijai Eiropas Savienībā, un to mēs arī redzam, ka Eiropas Savienības pozīcijas saskaņotība vairs nav tik liela kā sākumā. Līdz ar to varbūt nevajadzētu atkal un atkal atkārtot vienu to pašu kritiku. Mums ir jāizveido pamati, kas ļautu veidot pienācīgu sadarbību, kaut arī mums nav nekādas ilūzijas par to, ko Krievija dara šobrīd. Šobrīd vairs nav tāds izvēles, kā atgriezties pie iepriekšējās situācijas. Lai nu kā šis ziņojums e, risina vairākus e, problēmu jautājumus, šeit gan nav e, pietiekam runāts par cilvēktiesību ievērošanu LGBTI personu tiesības nav pieminētas, gal galā šajā valstī cilvēki tiek vajāti tieši šī apstākļa dēļ, ka viņi piedar pie LGBTI. Tā kā, nu, šeit nekādas ilūzijas nav. Žēl, ka mums nav vairāk laika šai diskusijai. Paldies, Fortīgas kundze, tālāk divas minūtes. Dziękuję, panie przewodniczący. Liels paldies, priekšsēdētāji! Man šķiet, ka kopīga saskaņota nostāja un rīcība, pateicoties Landsberga kungā, polēm tagad ir jo reālāka e, mūsu institūcijā un Eiropas Savienībā. Šis ziņojums uh, ir manā ieskatā ieies vēsturē kā viens no vē būtiskākajiem dokumentiem, ko šis sasākums ir sagatavojis. Un mm, par spīti centieniem šo dokumentu saglabāt tādu vispār, visaptverošu, pilnīgi universālu, diemžēl re realitātē notikumi mainās pārāk strauji, uh, un mūsu attiecības ar Krieviju ir tik dinamiskas, tik mainīgas, ka uh, Eh, pilnīgi noteikti šajā dokumentā prasītos vēl turpmākas sadaļas, eh, kas norādītu uz, uz, uz Krievijas veiktajiem pārkāpumiem, eh, kas iespējams sauktu Krieviju pie prāta. Tika nogalināts, nogalināts Ņemcova kungs tādēļ vien, ka viņš Uh, uzturēja ciešas attiecības ar starptautiskajām aprindām. Viņš prasīja bargākas sankcijas pret noteiktām personām Krievijā. Un lūk, uh, ko viņš, kāds bija rezultāts. Ņemcova prasība bija paplašināt uh, šo te melno sarakstu um, Eh, papildinot mūsu sarakstu ar amerikāņu sarakstā personām. Arī tas ir jāņem vērā mums te kādus ziņojumus eh, rakstot, un jo īpaši šajā. Mūsu ukraiņu partneri eh, pieturas pie tās pašas loģikas, ko ievērojam mēs. Viņi paud korekti, protams, norāda, ka vēlas, lai tiktu ievērotas Minskas vienošanās un uh, pieklājīgi piekrīt tam, ka sankcijas attiecīgi var tikt atsauktas vai pastiprinātas. Mm, bet uh, mūsu partneri tātad uh, vēlas ko vairāk, nevis vienkārši, lai šīs no sankcijas esošajā formā tiktu tā um, saglabātas. Uh, Bet tas, ko Krievija dara, tas, tas, tas nenes nekādus pārsteigumus, nav nekādu pozitīvu pārmaiņu. Atcerēsimies, ka Minska divi gal galā nesaka ne vārdu par Krīmu. Nekas tur nav teikts, ka Krievijā Krīma būtu jāatdod. Nākamais kolēģis. Paldies. Domāju, ka ziņojums, par ko spriežam, ir labs. Tas ir tāds astrāpīgs, tam ir tādam jābūt jo Putins vairs nezina, kā apstāties. Tā dokumentālajā filmiņā viņš e, tā kā atzina, ka bija gatavs e, lietot kodolieročus. E, un, un tagad jau pāris dienas vēlāk viņš piedraud ar kodolieročiem Dānijai, ja Dānija pievienosies NATO šim tā aiz, aizsardzības, raķiešu aizsardzības vairogam. Uh, Putins ir absolūti nekontrolējams, nevaldāms, viņš ir haotisks, nav iespējams ar viņu apsēsties pie viena galda un sacīt, nu tad aprunāsimies. Vienīgais, ko Putins sapratīs, ir uh, skaidra valoda. Izpildīsim Minskas divu vienošanās, nu tad uh, mēs kaut ko atsauksim. Ja ne, tad ne. Tāpat laikā mēs nekādā ziņā neesam Krievijas ienaidnieki, Krievu ienaidnieki. Tāpēc e, tas, e, kā jau plenāra sesijā tika uzsvērts, tas ir jāpasvītro. E, bet te nepietiek tikai ar vārdiem vien, mums ir jāturpina sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām, ar studentiem, kas vēlas demokrātisku, plaukstošu Krieviju. Taču tepat laikā mums ir jārunā skaidra valoda, šeit nav nekāda ierastā kārtība. Uh, Uh, ja Putins mums piedraud ar kodola ieročiem. Paldies! Paldies, uh, Šulca kungs, divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji! Arī es vēlos pateikties referentam pār šo uh, ziņojumu. Daļēji tas ir vērtējums kā pretrunīgs. Mums e, tak būtu arī jāpadomā, kāpēc mūsdienās 2015. gadā, gandrīz 70 gadus pēc otrā pasaules kara beigām, esam šādā situācijā, e, kā, kādas ir bijušas mūsu attiecības ar Krieviju līdz šim. Mums ir godīgi atklāti jāpasaka, ko mēs no Krievijas sagaidām, kādai, kādu Krieviju mēs vēlamies. Citādāk par, par mūsu kaut kādu, kaut kādu pīkstēšanu neviens neliksies nezinis. Šeit ir uh, Uh, globāla nozīmes saspīlējums. Krievijas federācija pati ir pretrunu pilna, arī Eiropas Savienībā šādas pretrunas ir. Uh, mūsu ekstrēmie labējie brauc pie saviem Krievu draugiem, sēž kongresos. Uh, kāda tad ir mūsu interese Nocitēšu ziņojumu tekstu. Šturmera kungs nesen rakstīja laikrakstā Divelt, eh, ka lūk 25 gadus rietumi, rietumu pasaule, eh, rietumu pasaules dēļ Krievijai ir, ir šis te eh, ienaidnieka, pretrinieka tēls uzburts. Uh, un nav, nav bijušas tādas, bijusi tāda skaidra izpratne par to, kādu Krieviju mēs vēlamies, kā partneri, kā kaimiņu. Ir pienācis laiks to izdarīt. Kā kopā ar Krieviju strādāt, lai risinātu globālus nozīmes jautājumus? Esmu gatavs ar referentu sadarboties, lai tekstu uzlabotu. Nu, varbūt eh, šur tur eh, esam pieļāvuši kļūdas, bet mēs tā kā nevienu nesam okupējuši, nesam eh, varmācīgi pārkāpuši kaimiņu robežas, tā kā nevar teikt, ka kā Krievija, tādi paši mēs esam un nekas jau briesmīgs nav noticis. Mezarīčs kungs, divas minūtes. Nē, nu tik daudz man nemaz nevajadzēs. Par šo ziņojumu noteikti būtu jārunā ilgāk un plašāk nekā šodien tas ir iespējams. Vēlos pateikties referentam par eh, pamatīgu darba ieguldīšanu. Ziņojums ir astrāpīgs, eh, ļoti tāds eh, bezkaislīgs, un tādus ziņojumus mums vajadzētu vēl vairāk, bet ir pāris tādi momenti, kur tomēr negribētos tā īsti piekrist un gaidu ar nepacietību ēnu tikšanos nākamnedēļ, lai tekstu pieslīpētu. Uh, Eh, vienā lietā varu pilnībā piekrist referentam, eh, ka izēja no situā šīs situācijas ir iespējama tikai tad, ja Eiropas Savienība būs vienota, tāda jaudīga, spēcīga, nepiekāpīga. Eh, un redziet, kāpēc mums joprojām ir pretrunas par 2008. gada notikumiem. Uh, kas tad tolaik notika? Eiropā neatgriezās pie uh, biznesa as usual. To principā izdarīja uh, visi katrs pats par sevi, dalībvalstis, komisija. Uh, tas nebija tāds apzināts lēmums, tā, tā bija vienkārši tā atsevišķo rīcību summa. Un uh, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka ir vajadzīga vienotā, vienotākā, ciešāka, spēcīgākā jā, politika. Uh, Um, kolēģi šeit kaut ko teica, ka mums vajadzētu precīzāk uh, uzzīmēt to mūsu ilgtermiņa redzējumu par Krieviju. Um, nu, kaimiņi vien esam, uh, ilgtermiņā sadarbība un draudzība ir iespējama, bet uh, priekšnosacījums tam pilnīgi noteikti ir starptautisko tiesību ievērošana. Visbeidzot, situācija uz Krievijas robežām ne, ne tikai ar Ukrainu, bet arī daudziet citur ir kritiska, saspīlēta, bet, nu, to nevar vēl saukt par augsto karu. Ir iespēja to visu atrisināt, ja ne rīt, tad vidējā termiņā. Paldies! Paldies, kas tādā kungs, divas minūtes. Ā, viņa nemaz nav, tad Kēlera kungs, lūdzu, jums divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji! Vēlos eh, suminēt eh, kolēģi Landsbergi. Šādi ziņojumi mums ir vajadzīgi. Un kā kolēģis mums pilnīgi pamatoti norādīja, runa jau nav par eh, kaut kādu virsrakstu pārlasīšanu vai tādu pasīvu reaģēšanu uz jau notikušiem faktiem. Šeit mēs principiāli izvērtējam mūsu uh, attiecības, nevis nosodām Krievus, Krievijas pilsoņus. Piekrītu kolēģiem, ka šeit nav runa par to, ka mēs neciestu Krievus. Runa ir par to, ka Krievijas vadība rīkojas nepieņemami vislabākajās padomu laiku čekas un, un, un kompartijas tradīcijās. Tātad, pirmkārt, mums ir vajadzīga vienotība. Mani priecē pozitīvie signāli no kolēģiem šajā virzienā jo, redziet, mēs necik nopietni nereaģējām uz Krievijas līdzšinējiem šādiem izgājieniem kaimiņu teritorijā, pārkāpjot eh, statātiskās tiesības, piemēram, Gruzijā. Līdz ar to, nu, tagad eh, mums ir jārēķinās ar sakām. Kā Krievija apstādināt tagad, Ukrainā? Tas ir jāizdara tagad, citādāk, kas to lai zina, kas var mūs visus piemeklēt. Eh, Igaunijas prezidents Ilves pirms pāris dienām eh, bija šeit pat eh, Briselē un uzdeva jautājumu, vai Eiropas Savienībai padomā ir kāds plāns B Ukrainas un Krievijas lietā, izņemot ieroču piegādes Ukrainai. Vai ir kāds plāns B, ja nedara sankciju pastiprināšanu? Ko tad? Vilcināšanās Šobrīd, šī brīža apstākļos, kad Krievija nedod nekādus konstruktīvus signālus, nozīmē principā tikai to, ka šeit viss notiks uz cietušo rēķina. Atgādināšu, kas ir teikts desmitajā punktā. Tas šodien ir īpaši aktuāls. Noturīgs mehānisms Uh, lai saturētu šo te karēvīgo, agresīvo Krievijas propagandu. Nu, priekšsēdētājs uh, vienmēr ir plāns B, nu, paziņojumi, ka esam uzvarējuši un izklīstamējam mājās. Uh, Mamikīnā kungs vēlas izteikties. Es runāšu latviešu valodā. Mums kolēģi Landsberģā ziņojums sen bija gaidīts un plānots, bet um, mana skatījumā ļoti nepaveicās ar kontekstu. Tik tikko mēs pieņēmām rezolūciju par Ņemcovu, uzreiz bija augstāks pārstāvs ārlietas ziņojums Eiropas parlamentam, un tagad kolēģi ziņojums. Es skatos uz tekstiem un saprotu, ka tie ir vieni un tie paši teksti, kuri atkārtojas, atkārtojas, atkārtojas, protams, pamatoti, bet nekā jauna nav. Tad es uzdodu sev jautājumu, kāds ir mērķis mūsu paziņojumiem. Iespaidot Krieviju, Nu, bet Krieviem, mana skatījumā, jau zināmā mērā imunitāte pret tādiem Eiropas parlamentā tekstiem. Viņi vēl jau vairāk to uzskata, mana skatījumā, kā mūsu vājuma pazīmi. Pārliecināt kolēģus Eiropas parlamentā nu, arī nav iespējams, jo, kā pateica reportieris, deputāta pozīcija arī ir skaidra. Pārliecināt komisiju, nu mēs arī zinām, kā strādā Eiropas komisija. Un tad, no nu, kā es baidos, ka katram paziņojumam ir spēks, un ja bieži mēs atkārtojam vienu un to pašu, tad pirmām kārtām šī, šī nu, zināmā mērā notiek vārda devalvācijā. Un no otras puses mēs riskējam paši savus tekstus pārtaisīt par spamu, bet mēs zinām, kā tautā, kāda ir attieksme pret, pret spamu mūsu pastos. Man ļoti simpātiskā reportiera nostājā, ka jāspēr jauni soļi, jo jāattistā people-to-people -people kontakts dialogu ar Krieviju. Tā ir tautas diplomātija. Man ļoti patīk Līzas Jākonsāra piedāvājums sadarboties ar Krieviju, jo tikko cits kolēģis Hans stāstīja par savu vizīti Irākas Kurdistānu, un, un skaidrs ir tādas jomas, kur mēs objektīvi nevaram bez Krievijas. Piemēram, cīņa pret tādu ļaunumu šeit neviens nestrīdēsies, kā islāma valsts. Līdz ar to es aicinu spērt soļus arī tajā virzienā, jo tas ir strateģiski vitāli svarīgi arī mums, Eiropas Savienībai. Paldies! Thank you. Also in principle. Jā, nu, um, Krievija jau principā negrib dzirdēt tādu runāšanu par to, kā, ka viņi ir kļūdījušies, bet tas nenozīmē, ka mums tas nebūtu jāsaka. Uh, Tanaka kungs, jums divas minūtes. Paldies priekšstādātāji, vēlos izmantot šo iespēju ne tikai, lai apsveiktu Landsbērģi kungu, bet arī, lai paustu atvainošanos jūsu vecstāvam, kurš pāri par desmit gadiem, kad es pirmoreiz viņu tikos, pastāvīgi brīdināja mūs par Krievijas attieksmi, un es toreiz biju uh, Eh, priekšstata vietnieks, un es pastāvīgi to ignorēju vai neapzinājos, un viņam, manā skatījumā nebija taisnības, bet es biju pirmais, kurš apgalvoja, ka viņam nav taisnība, bet viņam patiesībā bija taisnība, un man nebija. Un ļoti labi, ka jūs eh, savā paziņojumā pavisam skaidri paudāt to, ko jūs šeit pastāstījāt, un Fortīga kundzes jau paud nostāja, cik mēs ļoti to atbalstām. Un es saprotu, ka jūsu valsts ir pirmā, kas akal ievieš atpakaļ obligāto karadienistu, lai sārgātu sevi pret Krieviju. Galēji labējās partijas e, Eiropā un pat nacionālā uh, fronte National Fond e, National ir distancējušās no, šīs, uh, no šīm sanāksmēm Pēterburgā. Un, uh, Angļu valodā ir e, tāds teiciens, jūs atpazīstat cilvēku pēc viņa draugiem. Un Krievija apsūdz Ukrainu, ka tajā esot fašistisks režīms, bet patiesībā tieši fašisti tagad ir pie varas Pēterburgā, jo galēji labējās partijas parlamentā ir uzpeldējušas un uh, Krievija mēģina tādas partijas sadraudzināt visā Eiropā. Mans jautājums Lamberģ kungam ir par otro punktu. Es esmu atkārtot personīgi sacījis, ka strateģiskās attiecības ar Krieviju ņemot vērā to, ka tā pārkāp uh, Eh, starptautiskās normas ir jāpārtrauc. Kāda ir procedūra, lai to panākt? Vai nepieciešams balsojums padomē, vai dalībvalstīm jāsaka, mēs nevēlamies piedalīt šai procedūrai? Kā jūs pabeidz šīs attiecības ar eh, kādu valsti, jo Eiropas saimnības vēsturē, cik man zināms, tas nekad nav bijis darīts. Un pēdējais jautājums vēlos norādīt uz Krievijas vēstnieka pilnīgi nepieņemami komentāriem par eh, Dāniju, tad, ja Dānija pies, ka Dānija, ka to var apdraudēt eh, Krievijas uzbrukums, tad, ja Dānija nerīkosies saskarā, saskaņā ar Krievijas vēlme. Osrevičus kungs, divas minūtes lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos komentēt Gabrielus centienus, ka viņš sagatavojis šo ziņojumu projektu par Krieviju. Jā, kolēģi, mums jāuzdod sev jautājums, ko mēs vēlamies panākt? Kādu produktu un tekstu atspriekšā mēs vēlamies? Situācija Krievijā kļūst ar vien ļaunāk. Es tiešām piekrītu mana, man iepriekšējā kolēģi komentāri par šo, tiemžēl, pilnīgi nepieņemu komentāru no Krievijas amatpersonas mutes. Uh, Taču neaizmirsīsim vienošanos, kas bija nesen noslēgta starp Krieviju un Dienvidasetiju, kas būtībā nozīmē de facto okupāciju, neaizmirsīsim arī neonacistu un profašisistu noskaņotu, diemžēl, Eiropas valstu eh, partiju pārstāvju sanākšanu Sanktpēterburgā. Uh, Sanktpēterburg 900 uh, dienas cieta no nācistu blokādes un tagad atkal tā izskatās. Un uh, Krievijas dūma loceklis, kurš balsoja pret Krimas aneksiju, ir uh, vēglis uh, ASV, jo viņš nevar vairs atgriezties Krievijā. Es negaidu nekādu ceļu karti, kā mums ir jātīsta attiecības ar Krieviju. Tagad nav tāda ģēnija pat laban. Atbilde slēpjas, slēpjas Kremlī. Taču mums jāpazīst mūsu sarkanās līnijas un e, reālā situācija Krievijā. Man būtu paticis, ja vairāk būtu uzsvaru uz cilvēktiesībām. Situācija šajā jomā ir ļoti slikta un tā kļūst arvien ļaunāka. Tas pats attiec uz kaimiņu valstīm, kurās, kuras nevar brīvi izvēlēties. Kremlis diktē savus noteikumus un tiem nodrošina, tām nodrošina tikai eiroģenti nākot. Paldies, Gabrielus, un es ceru, ka arī nākotnē vairs varēsim veiksmīgi sadarboties, lai sagatavot galīgo tekstu versiju. Paldies. Paldies, kas tāldo kungs ir atgriezies, tāpēc dod jums vārds divām minūtēm, un tad mēs turpināsim. Paldies. Lielas paldies priekšsēdētāji. Man ir daži jautājumi referentam. Es domāju, būtu svarīgi šeit arī iekļaut mūsu pašu kritiku, jo, jā, atzīstot uh, atbildību uz mūsu uz Krievijas pleciem, man vienkārši rodas jautājums, Vai esam darījuši visu, kas mūsu spēkos pēdējo gadu laikā, lai eh, neļautu situācijai pasliktināties? Un mēs šeit runājam par propagandu un energodrošību, un tam šeit jāizskan skaļāk. Es uzskatu, ka ja šodien mums būtu īstenis enerģētikas karš, tad mēs tajā būtu zaudējuši pirms tas būtu sācies, jo mēs neesam izdarījuši tas, kas mums bija jāizdara. Neesam ieguldījuši atjaunīgos enerģijas avotos, neesam samazinājuši patēriņu, efektivitāti neesam palielinājuši un arī neesam kļuvuši par neatkarīgākiem tad, ja ir problēmas ar importu fosilē degvielē. Un tas arī ir svarīgi Lībijas krīzes gaismā. Tad ir jautājums par dialogu pavēršanu. Jā, es jums piekrītu, diplomātiskais variants nav tas labākais, taču arī es uzskatu, ka tas ir vienīgais iespējamais risinājums, uz ko mēs varam tiekties. Un personīgi vēlos sacīt, ka mums ir jāizvairās no zināma toņa, ja mēs runājam par potenciālajām vēlēšanām Krievijā. Un te nav runa par mācības sniegšanu. Mums ir jārīkojas kā draugiem, mums jārunā atklātāk, jābūt gataviem uzklausīt kritiku, un mums ir jānodrošina to, kas dialogs paliek atklāts, un te nav runa tikai par nosodīšanu. Kovičs kungs, divas minūtes. Tas paldies priekšstādētājs Pašku kungs. Vispirms apsveicu Saka Plenkovičs kungs Gabrielius Lansbērģis kungu. Es domāju, viņš ir sagatavojis ļoti labu ziņojumu. Mēs par to spriedīsim tuvākajās nedēļās. Es saprotu, ka vienīgais aspekts, kura iespējams pietrūkst, ir dziļāks skatījums uz ES Krievijas attiecībām, dziļāka analīze ekonomiskajām un tirzniecības attiecībām, taču es saprotu, kas tas ir INTA komitejas pārziņa. Uh, Es piekrītu vairumam kolēģu sacītēm, taču viena lieta, ko vēlos uzsvērt, galvenais mm, vēstījums, ko vēlēs nosūtīt mūsu referents - solidaritāte un Eiropas Savienības nostājas pret Krieviju vienotība. Es domāju, tas ir svarīgākais vēstījums šajā dokumentā, un tas visnotaļ atšķiras no iepriekšējiem dokumentiem, kas bija pieņemti par Krieviju pavisam citā kontekstā. Un tad mēs arī redzam Ukrainas paraugu un citu kaimiņu valstu paraugu, kur iesaldētie konflikti, kā jūs pamatot sakāt, ir vai nu norganizēti vai atbalstīt no Krievijas puses, un mums ir jāparedz iespēja vērsties pret šādu politiku. Es piekrītu arī tam, ka mums jādara viss, kas mūsu spēkos, lai iesaistīto savu veidu tiešos vai netiešās izmaiņās to sekmēšanā Krievijas sabiedrībā, un mums ir jāatbalsta tās tie spēki, kas Krieviju padarīs demokrātiskāku, pluralistiskāku sabiedrību, kas pieņem vērtības, kuras mēs gribam virzīt priekšu, sadarbojoties dažādās jomos. Tātad esmu gatavs iesaistīties tālākās debatēs par jūsu ziņojumu. Paldies! Jureka kungs, divas minūtes lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Vēlos piebalsot apsveikumu korī referentam. Es domāju, tas ir lielisks pamats nākošajām diskusijām. Es domāju, ka šis ziņojums ir vēl jau vērtīgāks tāpēc, ka to ir sagatavojis kāds, kurš nāk no valsts, kam ir robeža ar Krieviju, īpaši ņemot vērā šo Kaļiņgradas eh, apgabala anklāvu. Tas arī ir jāuztver kā īpaši nopelns. Taču ir viena lieta, kura šeit pietrūkst. Mēs zinām, ka, Grieķ, eh, ka Krievijas varas iestādes ir sākušas propagandas karu pret Eiropu. Krievi saka, mēs cīnāmies pret eh, fašistiem, nacistiem, kas mums uzbrūk un tā tālāk. Krievija pat ir gatava piedāvāt rezolūciju ANO pret, pret komunistiskās pagātnes glorifikāciju. Es domāju, mums ir jābūt pareizām gaidām pret Krieviju. Mums jāsaka, mēs atbalstām tos Krievus, kas vēlas zināt patiesību par stalinisma un komunismu periodu up, režīmu upuriem. Atcerēsimies vienu lietu, kad Kuķins saka, ka kāds mēģina pārrakstīt vēsturi, Viņš ar to domā to, ka viņam patiktos Stalina slavināšana, viņš vēlētos slavināt to, kas notika komunismu periodu laikā. Un komunisms nav saistīts tikai ar agresiju 30. un 40. gados, kad uh, uzbruka Čehoslovākija un Ungārija, bet komunisms uh, bija kā sponsors terorismu arī 70. gados. Mums ir starptautiskā līmenī jānosūda komun, komunismus, un ja mēs to neizdarīsim, tad mums neizdosies atjaunot morālo kārtību, kas mums ļaus patiesi runāt ar krieviem. Jo mēs redzam, kādu veidu sistēmu viņi mēģina atjaunot. Pašu tur, kungs turpina. Daži labi grib pārrakstīt vēsturi, kad citi vēlas to pārveidot. Butikofer kungs, divas minūtes. Thank you, chair. Paldies, priekšsēdētāji. Famous. You... Slavens ASV e prezidents, prezidents Rūzvelts, ir sacījis apmēram tā. Runā maigi, taču, lai tev līdzi ir gara nūja. Man ir tāds iespējas, ka šīs rezolūcijas projekta autors ir kļuvis par upuri pieņēmumu, ka arī otrāda attieksme ir otrā, ir pareizi. Ja jūs nerādāt, cik liels ir jūsu, uh, cik gara ir jūsu nūja, tad uh, jūs li lietosiet stingrāk valodu. Es nedomāju, ka tā ir pareiza stratēģija. Es vēlos paust kritiku pār ierosināto punktu numur 4. Šajā punktā ir runa par dialogu ar priekšnoteikumiem. Es uzskatu, ka dialogs nav alternatīva atkāpšanās ceļam. Tāds, tās nav alternatīva sankcija. Taču, ja jūs domājat, ka dialogs ir nepieciešams, ja jūs vēlties pieprasīt priekšnoteikums dialogam, tad tas ir kas tāds, kas novedīs pie dialoga. Izraels premjerministrs reiz sacīja, vadīs miera dialogu ar palestīniešiem tā, it kā terorisma nebūtu. Un apkarosim terorismu tā, it kā nepastāvētu miera dialogs. Tā, tā ir gudra pieeja. Taču dialogs ar priekšnoteikumiem nav gudra pieeja. Un, ja es palasu pāris nākošos teikumus, tur ir minēts, ka dialogs ir jāatjauno tikai tad, ja mums ir vispirms izdevies nodrošināt Krīmas atdošana atpakaļ Ukrainai. Tāds ir priekšnoteikums. Vai tas nozīmē to, ka mēs atliksim dialogu uz nākošiem nezinu cik gadiem? Vai no politiskā viedokļa būtu pareizi teikt, tā kā mēs nezinām, kad, Krievi, kad Vācija apvienosies, mēs nerunāsim ar otru vācu pusi? Es domāju, ka tas novad strupceļā, un es brīdim pret šādu pieju. Liels paldies, turpina pašukungs. Vautras kundze. Es atvainojos, man jums bija jādod vārds jau agrāk. Divas minūtes, lūdzu. Nav nekāda problēma priekšstādātāja kungs. Es runāšu flāmu valodā, jo tā man ir nedaudz vieglāk. Vēlos pateikties referentam par šo ziņojumu un es vēlos piekrist dažiem komentāriem, kas šeit jau šodien ir izskanējuši. Šī tiešām ir svarīga problēma Eiropas Savienībai, un eh, par to mums būtu jārunā vairāk. Kolēģi arī to jau ir teikuši. Es domāju, ka situācija mainās gandrīz ikdienu. Un varbūt mums būtu jāpievērš, eh, jāvelti vairāk laika šīm diskusijām. Daži cilvēki jau minēja, ka uh, tonis šai ziņām ir diezgan skarbs. Es to, zvani, es to lasīju nīderlandiešu valodā, un arī tur tas atainojas. Ir divas lietas, kuras es šeit vēlētos pieminēt. Kā jau iepriekšējais runātais jums skaidrs sacīja, te runa par saziņu un dialogu. Es nedomāju, ka mums vajadzētu aizmirst par to, ka Krievija ir mūsu kaimiņu valsts. Un es gribētu, lai šeit tiktu piebilde iekļaus, iekļauta par to, ko mēs vēlamies redzēt nākotnē. Pagājuši mēnesi es klausījos Mogherīni sacītajā Strasbūrā. Viņa teica, ko tādu, ko nezinu katru dienu. Viņa teica, ka pat laban aug jauna Krievu paudze, tam ir ļoti negatīvs iespējas par Eiropu. Un viņi kļūst par jauniem Krievijas līderiem, un tāpēc mums šeit ir ļoti uzmanīgi jāpārdomā, kā mēs rīkosimies pret propagandu, pret Krieviju, pret Eiropas Savienības, kas izskan Krievijā. Vēl vienu punktu vēlos pieminēt par ekonomiskajām un tirzniecības attiecībām un par to, cik Eiropai izmaksā šis boikots. Paldies! Paldies! Turpin priekšstādātais. Es varētu sacīt, ka daži no mums ir vairāk kaimiņu Krievijai nekā daži labi citi, un es varētu sacīt, ka mēs nenoskaņojam negatīvi jauno Krievu paudzi, bet drīzāk viņi paši Krievi to dara, neatkarīgi no tā, ko darīt mēs, jo, jā, jā, es zinu. Tātad eh, par to nav nemākās, nemazāko šaubu. Kalva kungs, divas minūtes. Paldies, Kārver kungs. Es eh, nedomāju, ka šeit ir eh, ziņojumā visas problēmas uzrādīts attiecībā uz uh, Eh, situācija. Drīzāk atspoguļos tas, kas mums jau ir padomā. Putinkungs nav, manuprāt, pati patikamākā persona, bet uh, Mamikinkungs ļoti precīzi arī uh, pateica, kā būtu jārīkojas. Putins ir nostiprinājis savu situā, savu pozīciju un paudis to, kas Krievijai jādara, jāparāda savas uh, stingrā nostāja. Mēs darām tieši to, ko viņš vēlamies, un tā ir tā lielākā traģēdija. Ņemot vērā manu izcelsmi, un pirms 19 gadiem arī bija liela nostāja pret Eiropas Savienību, bija, ka mēs to skatījām kā eh, suverenitātes zaudējumu, un Austrevičus kungs arī ļoti pareizi norādīja ka tas, kas šobrīd notiek eh, Krievijā, eh, kur tiek, eh, varētu teikt, pat apvienots labējie politiķi, galēji labējie politiķi no Eiropas. Mēs nevaram pieļaut lielāku integrāciju un federalizāciju, ja tas veicina lielāku nacionālismu. Un tas ir, tā ir liela problēma lielākā daļa Eiropas Savienības dalību valstī. Un e, to varētu izmantot, e, kādu Junkerkungs nesen e, darīja, aicinot izveidot Eiropas Savienības armiju. Kā jau kolēģis sacīja, vienīgais risinājums ir diplomatiskais risinājums. Mēs vēlamies parādīt, ka esam stipri, bet mums jārunā ir, mums ir jā, jāturpina dialogs. Mums ir jācīnās pret ISIS, islāma fundamentālistiem Mums jāatcerās, kas notika 41. gadā. Mums ir jāizmanto arī eh, Putina ietekme tuvajos austrumos, mēs varam sadarboties. Nu, mums ir. Mēs šādu situāciju esam pieredzējuši kopš fašismu atzīšanu atzimšanas 30 gados priekšsarētājs. Es labāk savu suverenitāti zaudētu Eiropas Savienības labā, nevis citas valsts labā. Nākamais runātājs lūdzu divas minūtes par Kezīkungs. Paldies. Es ar lielu interesi klausījos, ko kolēģi sacīja. Daudz kolēģi uzsvēra tās lietas, uh, kas ir e, līdzīgi kā doktrīna, varētu teikt, kas šeit tiek prezentēta. Esmu e, bijis e, iesaistīts, vai pareizi sakot, šie cilvēki esot bijuši savulaik iesaistīti centienos atbrīvot savu valsti no PSRS apskāvieniem. Es atceros savulaik Mēs arī aicinājām uh, cīnīties par brīvību šajās valstīs, izdalījām skrejlapiņas, uh, runājām par brīvību. Bet šodien. Šodien es uh, redzu, ka visi ir apvienojušies atkal pret šo Eiropas ienaidnieku, pret Krieviju, pret Putinu. Šis dokuments ir gluži kā saraksts. Šeit nav tikai mūsu nostāja minēta, nav sacīts tikai tas, ka mēs vēlamies mieru, jo mēs tiešām vēlamies mieru. Bet tam ir jānāc ar dialogu. Manuprāt, šajā dokumentā ir pilnīgi nepareizā pieeja vispār runāt. Es domāju, ka šis eh, dokuments mums vispār nav vajadzīgs. Jā, mums vajadzīga spēcīga nostāja, bet tam ir jābūt visam mūsu pilsoņu interesēs. Tad, kad Eiropas nākotne nebija skaidra un bija drauds no padomi totalitārisma, mēs cīnījāmies par brīvību. Jā, savā laikā es zināju, ka tā bija cīņa par mieru, un tas bija gluži kā karš. Landsbergis kungs, jums vārds noslēgumā. Paldies, priekšsarētāji, paldies eh, visiem kolēģiem par komentāriem. Es domāju, ka mēs varēsim vēl turpināt uh, diskusijas un daudz kas no tā, ko jūs sacījāt, var atrast arī savu ceļu šo ziņojumu tā gala versijā. Bet viena lieta, ko es vēlos īpaši apspriest vai pieminēt, ir tas, ka daudzi no jums pieminēja pamatu sadarbībai, vai drīzāk tā trūkumu. Daži no jums sacīja, ka mums vajadzētu turpināt sarunas vai sākt sarunas, e, runāt, runāt, runāt. Bet mēs jau to būtu varējuši izdarīt. Nav jau tik grūti runāt no mūsu puses, mēs zinām, kā to darīt, visi no mums. Problēma ir otrā pusē. Ja kāds saka, kāpēc mēs nerunājam, tāpēc, ka mēs kaut ko esam nepareizi izdarījuši, ja pēkšņi pārstājuši runāt un e, tagad sēžu klusam. Uh, kā mēs būtu varējuši sākt sarunas pēc MH17 uh, eh, avio katastrofas, par ko mums bija jārunā toreiz. Ko mēs uh, būtu runājuši pēc Vācijas ciemata ieņemšanas? Un par ko mums runāt, ja Mariupola būtu ieņemta? Tas nav mūsu interesēs nerunāt. Protams, ka mēs varam runāt, bet kaut kādiem priekšnosacījumiem tam ir jābūt Un es nedomāju, ka tur ir kaut kas smieklīgs, sakot, ka mēs nevaram uzsākt uh, dialogu bez priekšnosacījumiem. Nu, nevar būt tā, ka tur cilvēki mirst ielās, kur uh, nogalinā Kremļa apmaksāta algotņi, bet mēs uh, mierīgi par to pļāpājam. Nu, tā tas nevar būt. Nu, nolasīšu īsu paziņojumu. Ja Putin kungs pārstās savu kluso karu Ukrainā, tad uh, uh Eiropa varētu piedāvāt kādu Vladivostoks vai kādu citu tirdzniecības zonu. Un ja Putins turpinās ieņems Mariupoli, un mēs atkal nonāksim situācijā, ka tam sekos lielākas sankcijas, līdz ar to ir grūti e, formulēt šī brīža kopējo risinājumu, kas jau uz priekšu e, paredzētu šo stratēģiju. Tāpēc mans pirmais ierosinājums ir padomāt par notikušo, 19 gados eh, savstarpējo attiecību un saprast, ka sarkanās līnijas starptautiskajās tiesību izpratnē un arī uzticēšanās izpratnē ir pārkāptas un būs ļoti ilgs laiks nepieciešams, lai šo uzticēšanos atjaunotu. Paldies! Es atgādinu visiem kolēģiem, ka pirmdien 30. mārts 18.00 eh, ir termiņš grozījuma iesniegšanai un man jums jāpasaka, ka pēc tam parlaments slēdz durvis, un tā ir pēdējā iespēja, pēc tam nav iespējams vairs neko darīt. Paldies, un uh, aicinu savu kolēģi Plenkoviču kungu nākt manā vietā un turpināt vadīt. Thank you very much, Vice President. Paldies, priekšsēdētāji vietniekums, kolēģi. Turpinām ar septīto darba kārtības punktu - Eiropas enerģētiskās drošības stratēģija. Vispirms ir izskatīšana un balsojums par e, ziņojumu un itre ziņojumu komisijas un padoms nostāja Eiropas enerģētiskās drošības stratēģijas. Uh, jautājumā. ITRE komiteja skatīs šo jautājumu aprīlī, balsos aprīlī. 52 grozījumi bija iesniegt. Paldies visiem deputātiem, kas iesniedza grozījumus, paldies arī ēnu referentiem un viņu konstruktīvajiem kompromisiem. Ir ļoti svarīgi diskutēt par ārējās energoapgādes drošības jautājumu šajā komitejā, jo tas ir neatraujams, eh, neatraujama daļa no mūsu ārpolitikas. Energoresursu eh, pieejamība tiek izmantota aizvien biežāk kā ārpolitikas eh, pasākumi, arī ko pierādīja pirms vairākiem gadiem notikušās gāzes piegādes pārāvumu. Globālā situācija strauji mainās šajā jomā, un tam ir tieši ietekme uz ikdienas dzīvi. Un tagad es vēlos dot vārdu mūsu referentam, sociāldemokrāta eh, pārstāvjam Arne Līts, kurš eh, paskaidro savu eh, skatījumu uz šo jautājumu, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Situācija tāda, ka um, mums pavisam drīz jau ir kopīgā sanāksmes daļa ar kultūras komiteju, tāpēc pavisam īsi izteikšos. Vēlos pateikties eh, visiem, kas piedalījās par labo sadarbību. Uh, ēnu referentiem paldies. Ļoti labi viņa la, laika izpratnē, ļoti bija gatava sadarboties arī ar 52 grozījumu priekšlikumiem. Mēs arī lielāko daļu varējām apvienoties, apvienot kompromisu priekšlikumos. Ārpolitikā mums ir svarīgākais nodrošināt to, ka debatēs tiek ņemts vērā starptautiskās dimensijas. Uh, un pēdējās tikko notikušās debats par Krieviju parādīja atkal par to, cik svarīga ir Eiropas enerģētikas savienība, un ka šajā dokumentā, šajā atzinumā no mūsu komitejas eh, par Eiropas enerģētiskās drošības stratēģiju, tad varētu būt kā svarīgs ieguldījums. Par saturisko es nerunāšu, jo mums ir ierobežots eh, laiks. Ja kādam ir kādi jautājumi, es labprāt varu atbildēt bet paldies visiem vēlreiz. Paldies līdzkungam. Vai kāds no ēna referentiem vēlas izteikties šobrīd? Ja nē, ja nē, tad ķeramies pie balsošanas. Sākam balsošanu. Pirmais kompromiss. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Atturas. Pieņemts. Ejam tālāk. Sestais grozījums, jo pārējie atkrīt. Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. Otrais kompromiss, kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Pārējām pie 22. grozījuma, kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. 23. grozījums. Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. 24. Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. Trešais kompromiss. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Ejam līdz ar to pie 35. grozījuma, kurš par? Pret? Atturas? Pārbaudām elektroniski. Okay, so we are voting on the... Balsojam par 35. grozījumu elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. 22 pār, 28 pret noraidīts. Ceturtais kompromiss. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Ejam tālāk pie piektā kompromisa. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Tālāk individuālai grozījumi. 49. Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. 50. Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. 51. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. 52. par pret atturas noraidīts. Sastais kompromiss par pret atturas pieņemts. Gala balsojums par ziņojumu kopumā, elektroniski balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. 39 pār, 9 pret, 3 atturas, apsveicam līdza kunku. Jūsu atzinums ir apstiprināts. Kolēģi, īsts pārtraukums līdz 5.30, kad turpināsim ar kopīgu sanāksmes daļu ar ko kultūras komiteju. Paldies!